Well, uh, good afternoon everybody, shall we? Labu pēcpusdienu visiem. Es ierosinu atsākt uh, mūsu darbu. Skatām 22. punktu darba kārtībā. Un tās ir jaunākās attīstības tendences PTO informācija par to. Bet es gribētu norādīt, ka šī ir mūsu sanāksmes īpašā daļa, jo mums ir pievienojusies parlamentārās konferences par PTO vadības komiteja. Šī ir pirmā reize, kad mums ir šāda kopīga sanāksme, tādēļ man ir liels prieks un gods sveikt mūsu vidū mūsu viesus. Kā jūs zinat, šī vadības komiteja ir parlamentārās uh, konferences PTO valde. Un uh, Tas ir kopīgs veidojums uh, Eiropas parlamentam un starp parlamentārai savienībai. Uh, un šī struktūra tika izveidota 2002. gadā. Šajā komitejā kopā ir 22 locekļi. Lielākā daļa no tiem ir šodien klāt mūsu sanāksmē šeit zālē, tādēļ sveicu viņus visus. Un es gribu sveikt jūs eh, Briselē, Eiropas parlamentā. Un šī eh, komiteja, vadības komiteja, tiks, eh, tai būs sēde rīt. Un viņi organizē divas reizes gadā vadības komitejas sēdes Eiropas parlamenta ēkā šeit. Un eh, mēs eh, esam eh, iecerējuši uzklausīt jaunāko informāciju par norisēm PTO un gribētu sveikt Lordu Harisonu no starpparlamentārās konferences, un viņš ir mūsu partneris PTO vadības komitejā. Lord Harrison, vārds jums. Paldies priekšsēdētāji! Un paldies par ļoti sirsnīgo uzņemšanu. Es gribētu teikt, ka man ir milzīgs prieks uh, sēdēt šeit. Tas ir parlaments, uh, kuru pametu pirms apmēram 14 uh, gadiem. Bet kamēr šeit klāt nāca senators uh, Olivers uh, no Kanādas, uh, kurš ir aizkavēts, diemžēl, es gribētu viņu, viņa un mūsu visus vārdā pateikties uh, Eh, Inta komitejas priekšsēdētājām par uzaicinājumu piedalīties eh, komitejas sēdē, un jūs pareizi norādījāt, ka šī ir parlamentārās konferences vadības eh, komitejas sēde, un mēs strādājam visi pie tirzniecības jautājumu, kas ir ļoti svarīgi, un tādēļ ir ļoti svarīgi, lai parlamentārieši visā pasaulē uh, ietekmētu tirdzniecības jautājumu attīstību, un man ir liels prieks, ka mēs varam būt šeit pie jums Eiropas parlamentā, apzinoties to, ka jūs spēlējat ļoti svarīgu lomu uh, tuvākajās tirdzniecības sarunās starp Eiropas Savienību un ASV, bet savu kolēģu vārdā, kuri sēž uh, telpas aizmugurē, uh, un uh, man kolēģi vārdā es gribētu pateikties vēlreiz par šo uzaicinājumu, un es ļoti ceru, ka tas dos arī tādu papildus pienesumu un stimulu mūsu sanāksmei rīta, gatavojoties decembra konferencei Balī. Lielas paldies vēlreiz! Paldies! Man arī ir eh, liels prieks, ka jūs kopā ar mani vadīsiet šo sēdi. Mūsu sēdes ietvaros, kā es teicu, ir eh, informācija par jaunākajām norisēm PTO un mūsu vidū ir ļoti īpašs viesis Rufus Jerksa, uh, Eh, kurš ir eh, Pasaules tirdzniecības organizācijas ģenerāldirektora vietnieks, un viņš mums pastāstīs par jaunākajām norisēm PTO. Jerks kungs ir uh, bijis eh, PTO ģenerāldirektora vietnieks kopš 2002. gada. Viņš ir bijis atbildīgs par eh, strīdu risināšanu, intelektuālajām īpašumtiesībām, eh, pievienošanos organizācijai, tirzniecības veicināšanu. Viņš ir bijis arī primāri atbildīgs par PTO organizācijas 200 miljonu dolāru budžeta Uh, uzraudzīšanu. Pirms tam uh, viņš ir bijis ASV uh, vēstnieks gads organizācijā Ženēvā un pēc tam arī Eiropas Savienības tirzniecības pārstāvis Vašingtonā. Uh, un uh, viņš uh, ir pirms tam uh, bijis um, uh, uh, ASV uh, pārstāvju palātas komitejas uh, vadītājs, kur viņš bija Tirzniecības apakškomitejas direktors. Gribu tātad vēlreiz sveikt mūsu vidū Jerksa kungu, un mēs uh, labprāt uzklausīsim uh, par eh, sagatavošanos eh, ministru konferencei eh, decembrī. Un pēc tam es došu iespēju uzdot jautājumus gan komitejas locekļiem, gan arī PPO vadības komitejas locekļiem. Kā jau es teicu, šīs ir kopīgas debatas, un tagad došu vārdu Rufusam Jerkskungam. Thank you very much, uh, President Moreira. And... Paldies priekšsēdētāji un paldies Eiropas parlamenta deputātiem un arī Lordam Harisonam un citiem starpparlamentārās organizācijas locekļiem. Man tiešām ir liels prieks būt kopā ar jums šeit šodien. Šī sanāksme iezīmē būtisku atskaites punktu PTO attiecībās ar uh, parlamentāriešiem. Tās ir attiecības, eh, kas ir nepārtraukt attīstījušās un pilnveidojušās gadu gaitā. Katrā ziņā ir noiets tāls ceļš kopš mūsu pirmās tikšanās reizes Sietlā 99, 1999. gadā un nedaudz vairāk kā pēc desmit gadiem PTO attiecības ar parlamentāriešiem ir um, būtiski pilnveidojušās. Kā es teicu, mēs tiekamies regulāri ar parlamentu pārstāvjiem, lai apmainītos ar viedokļiem un informāciju par mm, nepieciešamību atvērt tirgus, radīt iespējas uh, tirzniecības liberalizācija, lai Uh, uzlabotu PTO uh, darbības uh, programmu mm, efektu. Un, kā es teicu, mums tiešām šīs attiecības ar parla dalību valstu parlamentiem ir ļoti svarīgas. Mums jau ir bijušas iepriekšējās konferences gan Kankūnā, Briselē, Hongkongā, kā arī Ženēvā. Šīs ir bijusi ministru konferences, un mēs noteikti uh, ceram arī uz jūsu aktīvu līdzdalību ministru sanāksmē Balī. Parlamentārieši spēlē ļoti svarīgu lomu, un kā jau jūs norādījāt, arī es esmu deviņus gadus strādājis ASV kongresā, un jūs noteikti esat viena no tiem cilvēkiem, kas atrodas vistuvāk balsotājiem, mūsu vēlētājiem. Un jums ir jādomā par to, kā starptautisko sarunu iznākumi, rezultāti materializēs dalību valstu rīcību politikā, un mēs noteikti esam gatavi šī mērķa vārdā ar jums strādāt, eh, sadarbojoties ļoti cieši arī turpmāk. Kā politikas veidotājs, domāju, jūs nepārs, nebūsiet pārsteigti, ka es uh, savu uzrunu sākšu ar uh, apgalvojumu, ka pasaules ekonomikā joprojām ir daudz grūtību, mēs vēl neesam izkļuvuši uh, no šīm grūtībām, mm, bezdarba līmenis joprojām ir augsts, pastāv jauns apdraudējums attiecībā uz pārtiks drošumu Un mums ir jādomā par to, kā risināt tādas jautājumas kā klimata pārmaiņas un tādas citas lietas, kas ietekmē cilvēku dzīves kvalitāti. Diemžēl e, nav labo ziņu arī tirdzniecības jomā. Mēs nesen publicējām PTO tirdzniecības rādītājs 2012. gadām un prognozes 2013. gadām. PTO ir pieaudzis 2012. gadā tikai par 2%, un šī lēnā izaugsme turpināsies arī 2013. gadā un mēs prognozējam pieaugumu tikai 3,3% apmērā, kas ir uh, zem 20 gadu vidējā rādītāja, kas bija 5%. Bet labās ziņas ir tās, ka pārējais ekonomikas un jaunatīstības ekonomikas augs 3 līdz 4 reizes ātrāk nekā attīstītās valstis, vairāk nekā 5% apmērā 13. gadā un 7,5% apmērā 14. gadā. Uh, šīs ekonomikas stimulēs ne tikai savu valstu ekonomisku attīstību, bet arī globālo atlapšanu. Tirzniecības e, geogrāfija mainās. Pirms 20 gadiem 60% no pasaules tirzniecības notika ziemeļpuslodē. 30% bija tirzniecības starp ziemeļiem un dienvidiem, un tikai 10% notika dienvidu puslodē. Līdz 2020. gadām mēs uzskatām, ka dienvidu puslodes tirzniecības apmēra mm, veidos vienu trešdaļu no visas pasaules tirzniecības apjoma. Un tas noteikti ietekmēs ne tikai uh, mūsu valstis, bet arī to, kā katra ekonomikas nozāra izskatās pasaulē. Tehnoloģijas un transporta joms ir būtiski attīstījušās, līdz ar to ir izmainījušās globālās uh, vērtību, radī, pievienotās vērtības radīšanas ķēdes, un tas nozīmē, ka globālajā ekonomikā parādās jauni spēlētāji. Tirzniecība vairs nenozīmē uh, Uh, gatavo produktu vai pakalpojumu pārdošanu citām valstīm. Te iet runa par to, ka valstis kopīgi ražo produktus, rada produktus, kas ir globāli produkti, un tas nozīmē pievienotās vērtības radīšanu dažādās ražošanas fāzēs vai arī nodrošinot augstas kvalitātes pakalpojums. Vēl viena pozitīva attīstība starptautiskās tirniecības jomā ir tā, ka dalību valstu valdības līdz šim ir atturējušās no protekcionistiskiem pasākumiem un ierobežojumiem, eh, neraugoties uz finanšu un ekonomiskajām grūtībām kas sākās 2008. gadā. Un es domāju, ka liela daļa tas ir pateicoties normām un noteikumiem un strīdu atrisināšanas kārtībai, kā to nosaka PPO, palīdzot uzturēt um, atvērtu šos tirgus. Tajā pat laikā globālā atlapšana ir ļoti trausla, tā ir daudz apdraudējumu, tādēļ mums ir jābūt modriem un vajadzētu turpināt realizēt efektīvu tirgus uzraudzību. PTO ir skaidrs, ka tirgiem ir jāpaliek relatīvi atvērtiem un valstīm ir jādomā par to, kā veicināt un uzturēt ekonomikas izaugsmi, izmantojot lielāku ekonomisko eh, neatkarību un ir jāraugās, lai uh, neparādās protekcionisma tendences. Runājot par uh, Dohas sarunu raundu, kā jūs zinat, tas nav viegls, sarunas ir iestrēgušas par spīti tehniskajam darbam un konverģencē svarīgos parametros, joprojām uh, vienošanās nav panākta. Tomēr mēs uzskatām, ka šī gada beigās paredzētā ministru tikšanās Balī varētu dot iespēju panākt zināms rezultāts vismaz trīs svarīgākajās jomās - tirzniecības veicināšana, lauksaimniecība un attīstība. šāda vienošanās uh, būtu komerciāli ļoti svarīga un noteikti uh, varētu dot zinām perspektīvu attiecībā uz nākotnes atlapšanu. Kas attiecās uz tirzniecības veicināšanu, mūsu mērķis ir samazināt uh, birokrātiju, kas ir saistīts ar starptautisko tirzniecību. Ja jums tas šķiet niecīgi, tad padomājiet, lai pārvietot preces pa pasauli katru gadu, tas izmaksā 1,8 triljardus dolāru. Tātad tik maksā tikai preču pārvietošana, lai tās nonāktu apritē un tirgu. Ja tiks samazinātas šīs tirdzniecības izmaksas, tad tas dos labumu visiem, jo tas nozīmē, ka mazāk būs jāiztērē tām, lai pārvietotu preces no vienas vietas uz otru Un līdz ar to tas uh, padarīs preces lētākas patērētājiem. Tas noteikti palīdzēs arī daudzām jaunatīstības valstīm, tīpaši tām, uh, kas uh, ir atkarīgas uh, no tranzīta caur savām kaimiņu valstīm. Vēl viens jaunievēdums attiecībā uz uh, tirzniecības veicināšanas sarunām ir tas, ka šajās sarunās mēs runājam par uh, jaunatīstības valstu saistību īstenošanu un tehnoloģisko palīdzību šīm valstīm, lai viņas varētu izmantot piedāvāto potenciālu. Nākamā joma - lauksaimniecība. Šeit mēs uzskatām, ka vienošanos varētu panākt, nodrošinot, lai esošās importu kvotas precēm nepieaugtu Eh, birokrātisku apsvērumu dēļ, jo tas nozīmētu lielākas iespējas paplašināt konkurētspēju lauksaimniecības produktu eksportu. Tāpat notiek arī debatas vairākās citās lauksaimniecības jomās, piemēram, par priekšlikumu atrisināt krājumu veidošanas iepirkšanu Otrs jautājums ir saistīts ar eksporta saistību, izpildi un uh, konkurenci. Jāsaka, ka abās šajās jomās sarunas joprojām ir apgrūtinātas un viss būs atkarīgs no tā, vai dalība valstis būs spējīgas uh, vienotrai piekāpties un izprast vienu otru. Trešā eh, joma, kas tiks apspriesta balī, būs attīstības jautājumi, ieskaitot mehānismu izveidošanu, lai uzraudzītu PTO normu piemērošanu. Uh, kam ir nepieciešama īpašā un diferencētā attiek, kas, kas paredz īpašu un diferencētu attieksmi pret jaunatīstības valstīm. Mēs paredzam zināmas izmaiņas šajās normās. Tāpat ir liela iespējamība, ka dalība valsts uh, vienosies par īpašu pasākumu pakotni mazatīstītajām valstīm. Bez tam dalī eh, sarunās tiks runāts par PTO vadīto iniciatīvu tirzniecības palīdzībai. Mēs globālajā līmenī pārskatīsim šo programmu šajā gadā Ženēvā. Eh, līdz šim reakcija uz eh, tirzniecības palīdzības programmu ir bijusi iespaidīga un valstis ir palielinājuši savu pienesumu no 45 miljardiem 2010. gadā Um, par 85% um, šobrīd, bet, diemžēl, budžeta ierobežojumi nozīmē to, ka uh, šis atbalsts varētu samazināties par 6,8 miljārdiem dolāru nākamajā gadā. Līdz ar to mēs redzam, ka ir nepieciešams turpināt uzraudzīt un situāciju un meklēt papildus resursus, lai finansētu tirzniecības kapacitātes attīstību. Noslēgumā gribētu vēl parunāt par divām tēmām. Viena ir jaunāka attīstība attiecībā uz reģionālajiem tirzniecības nolīgumiem un to saistība ar PTO multilaterālajiem noteikumiem. Šis otrais jautājums sasaucas ar ģenerāla direktorāta, ģenerāla direktora um, vadītā paneļa ziņojumu Vispirms par reģionalizāciju. Ir skaidrs, ka par spīti lēnajam progresam Dohas sarunu raundā. Reģionālie tirzniecības nolūgi, nolīgumi ir kļuvuši par ļoti pievilcīgu risinājumu. Mēs redzam, ka lietas attīstās gan transatlantijas tirzniecībā, gan arī Uh, attiecībās starp Āzijas reģionu un Klusā okeāna reģionu. Mēs redzām, ka šādu nolīgumu skaits pieaug. Jāsaka, ka mēs vienmēr esam rūpīgi sekojuši notikumu gaitai šeit, un mums ir arī īpašs mehānisms, ar kur palīdzību mēs uzraugām šādu reģionālo nolīgumu slēgšanu, lai tie atbilstu PPO normām. Uh, Un um, no mūsu tirzniecības ziņojums 2011. gadā uh, koncentrējās tieši uz šo aspektu un tika izdarīti divi galvenie secinājumi. Pirmkārt, reģionāla tirzniecības nolīgumu skaits palielināsies. Otrakārt, lielākā daļa šo reģionālo nolīgumu ir daudz tālāk nekā tikai tarifu samazināšana. To mērķis ir dziļāka integrācija un normu harmonizācija. Ziņojumā ir norādīts, ka lielākais izaicinājums joprojām ir šos reģionālos nolīgumus pārveidot par multilaterāliem nolīgumiem. Tā kā esam šeit Briselē, tad es domāju, ka Man būtu jāpasaka kaut kas par potenciālām ciešākām partnerattiecībām starp Eiropu un tādām valstīm kā ASV, Kanādu un Japānu. Protams, tas nest uh, labumu abām pusēm, radot jaunas darba vietas, nodrošinot ekonomikas izaugsmi un tas var notikt tad, ja tiek pārvarēt daži reāli šķēršļi tirzniecībai starp šīm valstīm, kas ļoti bieži ir ne tarifu barjeras. Tātad tās ir normatīvās barjeras. Noslēgumā gribētu pateikt dažus vārdus uh, par um, šo paneli, ko ir izveidojis PTO ģenerāldirektors Paskals Lamī. Tajā ietilpst 12 mm, prominentas personas, uh, kas analizē globālās tirzniecības tendences 21. gadsimtā, un šajā ziņojumā galvenokārt tiks aplūkota konverģence. PTO uh, eh, dalībvalstu tirzniecības režīmu konverģence tiks aplūkot to evolūcijas salīdz, savstarpējā salīdzinājumā, tāpat uh, tiks aplūkota konverģence uh, ar multilaterālajiem tirzniecības režīmiem, uh, tiks aplūkot konverģents starp tirzniecību un citiem rīcību politikas jautājumiem, nodrošinot uh, lielāku saskaņotību ar netarifu pasākumiem. Un tiks aplūkota arī tirzniecības uh, konverģence ar sociālo politiku, piemēram. Šis ziņojums, protams, nesniegs atbildes, bet tas aicinās padomāt par to, kā veidot nākotnes tirdzniecības telpu un uz ko būtu jātiecas. Mēs ar nepacietību gaidām uh, uzklausīt arī jūsu redzējumu uz šo attīstību un kā jūs vērtējat šo situāciju. Priekšsēdētāja kungs, ar to es arī noslēgšu savu īso uzrunu. Man tiešām ir ļoti liels prieks būt šeit, un es ar nepacietību gaidu iespēju uzklausīt jūs komentārus un atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies, eh, bija tiešām liels prieks eh, jūs uzklausīt. Līdz ar to piedāvāju, ka šis jautājums, proti, tirzniecības attiecību nākotne, eh, to pārcelsim par vienu punktu jo mums šodien ir eh, specifisks tēma loks. Bet eh, tagad runājot par eh, runāt gribētājiem, Brazīlijas parlamenta pārstāvis Hugo Napaljau. Šī ir pirmā reize, kad mūsu vidū ir cienījamais viesis mūsu grupā. Tas e, tik tiešām ir e, vēsturisks brīdis mm, vadības komitejai, jo mēs e, šeit esam locekļi pēc geogrāfiskā principa, un Brazīlija pilnīgi noteikti ir viens no ietekmīgākajiem tirzniecības partneriem. Mm, nezināju, ka Brazīlija būs tā, kas uzvarēs sacīkstē uz eh, PTO, eh, bet nu, tas ir noticis. Un eh, ceru, ka nodosit šos sveicienus arī Brazīlijas parlamentam. Es to ļoti labi pazīstu, pats tur esmu bijis pāris reizes. Tā kā Ugo, Napoljau, esiet sveicināts! Vārds jums! Pateicos, priekšstādātāji kungs man teica, lūk, ko es tieši kā reiz vēlējos runāt ar jauno ģenerāla direktoru, kāds dažas minūtes, bet man Sergai kungs uh, pačukstēja, ka tas uh, būs iespējams rīt. Vai tā ir taisnība, vai tiešām ģenerāla direktoru satikšu, varēšu satikt rīt? Nu, tad līdz ar to es varbūt savu uzrunu varu aiztāpīt uz rītdienu. Priekšsēdētājs runā bez mikrofona. Nu, man uzruna ir ļoti īsa, saka viesis. Brazīlijā mēs runājam portugāļu valodā. Ja vēlaties, var runāt eh, portugāļu valodā, bet. Uh, vai, vai franču. Kas jums labāk patīk? Priekšstādātāji nav iespējams dzirdēt. Portugāļiem. Ja? Nu, labi. Nu, tad runāšu portugāļu valodā. Priekšsēdētāji, cienījamie klātesošie, dāmas un kungi, biroja locekļi. Paga, paga, paga. Tad kādā valodā man runāt? Nē, šķiet, viss ir kārtībā. Tātad, dāmas un kungi, cienījamie biroja locekļi, Eiropas eh, parlamenta deputāti. Visu valstu pārstāvi, kas esat šeit pulcējušies, vēlēs izmantot šo iespēju, lai eh, paustu savu prieku un pagodinājumu par nesen saņemto eh, nozīmējumu Pasaules tirdzniecības organizācijas ģenerāldirektora eh, amatā. Šī te izvēle mm, pēc eh, ilgstošas atlases procedūras, kur tika vērtēti vairāki kandidāti. Ehm, mums Brazīļiem sagādā vismaz divus iemeslus būt lepniem. Pirmkārtām tas, ka ar to tiek ehm, mūsu vēstnieka nopelni. Ehm, šis, šī, šis nozīmējums, šī iecelšana, manuprāt, ir apliecinājums tam, ka mūsu valsts spēja sagatavot augstākā uh, Kaluma eh, ierēģņus, eh, amatpersonas eh, mūsu universitātē. Un arī diplomātus, startautiskas klases diplomātus. Un turklāt šīs kvalifikācijas garus 15 eh, eh, gadus eh, strādādams pasaules tirzniecības organizācijā esmu varējis arī pierādīt. Līdz ar to labi pazīstu drēbi, šo iekšējo mašinēriju un tāpat laikā labi apzinos tos lielos izaicinājumus, kas ir PTO priekšā, lai uh, Uh, saglabātu savu vadošo pozīciju pasaules tirzniecības diskusijās. Tātad tas ir viens. Tagad otrs iemesls, kāpēc Brazīļa var lepoties ar šo iecelšanu. Nepārprotami, ka šis uh, lēmums tika pieņemts vadoties pēc kandidāta uh, pieredzes un prasmēm, bet mūsu Eh, mūsu šis panākums nozīmē arvien pieaugošo Dienvidamerikas un jo īpaši Brazīlijas lomu un ietekmi pasaules eh, šajā tirzniecības spēlē attiecībās. Tas eh, mums dod stiprākas kārtas ģeopolitiskajā spēlē. Uh, Un uh, ir pierādījums tam, ka PTO spēj un tai ir jāspēj mainīties uh, laikiem līdzi. Gal galā uh, Pasaules izniecības organizācija jau pastāv ilgāku laiku, aizstājot šo te vispārējo vienošanos par tarifiem GATT pagājušā gadsimta nogalē un eh, ir avangards cīņā pret eh, protekcionismu tendencēm, eh, valūtas kursu kariem un dažādām spēlēm. Un tas, cik smagi rit Dohas sarunas, tas tikai apliecina to, cik atbildīga un svarīga ir šī cīņa. Un organizācija ir jāspēj izcīnīt savu vietu, savus status eh, kā toņa noteicējumu pasaules tirzniecības attiecībās, protams, sekmējot taisnīgākas eh, ekonomikas, eh, iekļaujošākas ekonomikas tapšanu pasaulē. Dažbrīd tas šķiet grūti, dažbrīd tas šķiet neiespējami, bet es un mans vēstnieks uz mēs uzskatām, ka tas ir iespējams. Jo mm, viss ir iespējams eh, strādājot kompromisa eh, garā, iesaistot eh, visus esam pārliecināti, ka mūsu pašu pieredze, šī stabilitāte, arī politiskā stabilitāte um, vairos uzticību citos mūsu partneros un tāpēc uh, vēlreiz uh, paldies un Paldies arī jums, saka priekšstādātājs. Eh, ar mūsu viesis Jerksas kungs, kas ir eh, ģenerāla direktora vietnieks, vēlas teikt pāris vārdus. Liels paldies! Pavisam īsi rēģējot uz nu pat dzirdēto. Neapšaubāmi mēs visi, kas strādājam PTO, priecājamies par eh, šādu eh, atlases eh, komitejas izvēli. Mēs visi labi pazīstam vēstnieku Oviedo. Viņš ir ilgus gadus kalpojis Ženēvā un neapšaubāmi ir profesionāls ar dziļu izpratni par daudzpusējo attiecību sistēmu. Un mēs uh, patiesi lepojamies ar eh, to sistēmu, kāda organizācijā ir izveidota. Tā tapa pakāpeniski, evolucionējot. Eh, tātad, eh, ja runājam par ģenerāldirektoru izvēli, tad bija deviņi kandidāti, viņi visi tika uzklausīti atklātā sesijā, un tā arī tika vērtēti. Kandidāti, labu kandidātu bija diezgan daudz, un tas vien uh, pasvītro to, cik eh, atzīstama un eh, slavējama ir Avjēdā kunga uzvara. Bet viens komentārs. Viņam kļūstot par ģenerāldirektoru, eh, viņa pienākumi mainās. Tas, protams, ir ļoti labi. Tas ir pirmais ģenerāldirektors gan GATT laikos, gan tagad PTO laikos, kas pārstāv uh, Dienvidāmeriku plaukstošu, augošu reģionu, kas piekopja šo daudzpusēju attiecību principu. Un tas vien nozīmē to, ka mēs virzāmies uz tādu līdzdalīgāku, iesaistošāku darbu PTO rindās. Un to viņš pats arī labi saprot, ka kļūstot par ģenerāldirektoru mm, ir jāatsakās no, no, no valsts, eh, tā teikt, eh, savas mantijas, pases ir jāatstāja pie sanāksmes zāles eh, durvīm, mums vairs nav viens priekšnieks, mums ir 59 priekšnieki, un ģenerāldirektors gal galā savā darbā spēs gūt panākums tikai tad, ja spēs uh, raisīt vienprātību, apkopot viedokļus, uh, palīdzēt visiem klātsošiem vienoties. Un tieši tāpēc mūsos ir pārliecība, ka viņam tas izdosies, ka viņš to spēs. Eh, zinu, ka Brazīļu ārlietu dienests eh, ļoti labi apmāca savus diplomātus, tā kā mēs par to varam tikai priecāties. Mēs priecājamies eh, par, par šīm te lepnumu izjūtām, ko, ko šī nominācija ir aizsījusi, bet es ļoti labi saprotu, esmu bijis ASV sarunu grupas rindās un labi zinu, cik nepateicīgs ir šis darbs. Un man nācās eh, būt diezgan nejaukam pret eh, manas administrācijas augstām amatpersonām, gan eh, citiem. Un es domāju, arī jūs tautieši drīz vien sapratīs to, cik mm, reizēm nepateicīgs tieši ietekmes ziņā uz, uz savstarpējām attiecībām var būt šis darbs. Bet, uh, Uh, neskatoties uz visiem šiem šķietamajiem trūkumiem, uh, esmu pārliecināts, ka Jēdo kungs būs lielisks ģenerāldirektors. Paldies! Uh, tik tiešām Jēdo kungs pavisam nesen šeit bija. Viņš uzklausīja mūs, mēs uzklausījām viņu. Mēs varējām pārliecināties par viņu spējām sniegt uh, izsmaļošas atbildes uz jautājumiem, pārliecinājāmies par viņu uh, spējām un uh, tagad varam mierīgu sirdi pieņemt to, ka viņš ir nozīmēts šajā amatā. Tas ir pelnīti. nu, tas eh, ļoti labi saskan eh, ar mūsu nākamo uh, sarunas tēmu jaunākie pavērsieni pasaules tirniecības organizācijām. Nu, lūk, un Katrīna Bjērda no uh, liberāļu grupas vēlas ko teikt. Lielas paldies! Tas gan bija ātri. Es domāju, ka man būs jāgaida, kamēr visi pārējie uh, pateiks savu sakāmo. Es atvainojos, ka es ierados uh, par vēlu. Uh, Man, diemžēl, bija jābūt citā sanāksmē. Es patiešām atvainojos, jo es, diemžēl, nedzirdēju to, ko jūs teicāt. Bet eh, manī patiešām ieinteresēja jūsu teiktais par reģionalizāciju. Kā jūs zinat, mēs esam ieguldījuši daudz laika un pūliņu sarunās ar AKK valstīm par e, ekonomiskās partnerības nolīgumiem. Šīs sarunas ir bijušas ļoti garas un grūtas. Man šķiet, e, ka mēs geogrāfisku iemeslu dēļ esam apkopojuši vairākas valstis, bet e, mēs esam ieguvuši tādas grupas kā, teiksim, Austrumāfrikas Savienības, Sādāk un tā tālāk. Šīs valstis ir sagrupētas pēc to ģeogrāfiskās atrašanās vietas, bet, ja mēs eh, paskatāmies uz šo valstu ekonomiku, tad tās ir ārkārtīgi atšķirīgas, jo īpaši ir runa par Āfrikas kontinentu. Es gribētu zināt, kādā veidā ir iespējams eh, vēst sarunas par EPA. Jūs eh, pieminējāt, ka Doha varētu būt arī tāds jautājums, kas um, nevar tikt uzskatīts par reģionālu, bet kā tad tas izskatīsies uz vietas, jo īpaši ir runa par pavisam mazām ekonomikām. Mums ir izdevies to panākt Eiropā, jo tas ir tāds liels reģionāls tirzniecības bloks, bet vēl ar vienu ir jūtama spriedze. Es esmu no Lielbritānijas, un es zinu, kāda ir tās attieksme pret pārējo Eiropu. Ja mēs runājam par reģionalizāciju, tad es domāju, ka Mēs eh, noteikti labprāt uzklausītu no jums mazliet vairāk eh, detalizētākas informācijas. Tie, kas vēlas izteikties, lūdzu paceliet roku, saka priekšsēdētājs. Nākamais runātājs eh, pārstāvēs Eiropas apvienoto kreiso grupu. Greens, nē, nē, es esmu ar vienu no zaļajiem. Kēleris kundze. Man ir vairāki jautājumi, jo īpaši attiecībā uz PTO. Pirmkārtām, manuprāt, Eiropā ir tāda kā vispārēja um, izpratne par to, ka PTO loma samazinās un tāpēc tai ir vajadzīgas diezgan dziļas reformas. Vai jūs uzskatāt, ka jaunā vadība saprot uh, šīs vajadzības reformēties? un kādā veidā šāds reforma process tiktu organizēts. Kas, jūsuprāt, būs mm, svarīgākās līnijas šajās reformās, kādi būs svarīgākie komponenti šajās reformēs. Jūs pieminējāt arī Eiropas un no ASV eh, tirdzniecības nolīguma sarunas, taču jūs neminējāt, kādas sekas tam būs uz PTO Kā jūsuprāt, tas ietekmēs um, PTO, proti šis Eiropas un ASV tirzniecības nolīgums? Nākamais uh, sasaistis starp tirzniecību un klimata pārmaiņām. Diemžēl pēdējo 12 gadu laikā šeit nav vērojams liels progress. Varbūt jaunā vadība varētu šīs uh, sarunas atkal atdzīvināt. Paldies! Nu tagad apvienoto kreiso vārdā Helmuts Šalts. Paldies priekšādētāji. Es ceru, ka uh, tas, ka no Eiropas konservatīvajiem, eh, no tautas partijas grupas un no ECR nav neviena pārstāvja, norāda uz to, ka uh, eh, PTO tiks reformēta un tiks izmainīta šī daudzpusējā tirzniecības sistēma. Es vēlētos pateikties ģenerālsekretāram par sniegto informāciju. Paldies arī Brazīlijas vēstniekam par to, ka viņš atsaucās uz pozitīvo attīstību, par eh, Latīņu Amerikas pārstāvu ievēlēšanu, par jaunu ģenerāldirektorāta, ģenerāldirektoru ievēlēšanu. Tāpat arī vēlētos norādīt, ka kādā no uzklausīšanas reizēm Svēdokungs teica, ka tas, ko PTO dara un tas, ko tā nedara, ietekmē pilnīgi visu pasauli. Viņš cer, ka Strīda atrisināšanas sistēma palīdzēs nabadzīgākajām PTO dalībniecēm. Tas, protams, ir liels izaicinājums, kā jūs minējāt, tirzniecības atvieglošana, lauksaimniecība un dažādas citas jomas šeit ir ļoti būtiskas. Es vēlētos jums konkrēti jautāt, vai jūs uzskatāt, ka ir pozitīvi veidot uh, divpusējus nolīgumus starp uh, attīstības valstīm un PTO valstīm. Vai tas uh, nepavājina daudzpusējo pieju? Ja ir jau uh, akceptēts un ratificēts nolīgums, tad kādā veidā šo nolīgumu var piesaistīt uh, citu viedoklim un citu izaicinājumiem? Atcerēsimies, ka direktors ir uh, kā savu prioritāti izvirzījis PTO stiprināšanu. Otrakārt, eh, kādi jūsuprāt ir PTO parlamentarizācijas galvenie izaicinājumi? Mēs eh, pašlaik atrodamies Eiropas parlamentā, uzklausām uh, izcils personības, vēstniekus, uh, Kā jūsuprāt, eh, parlamentārisms varētu palīdzēt PTO darbā? Vai tas varētu ļaut eh, stiprināt daudzpusējo tirzniecības sistēmu? Paldies! Neredzu, ka kāds vēlētos izteikties. Ā, nē, tomēr Vilams Dārtmots, Eiropas brīvās demokrātijas grupa. Uh, so the, the WTO has, I think, been PTO, manuprāt, ir ļoti veiksmīgi izdevies um, likvidēt tarifu barjeras. Manam nelielajam birojam bija ļoti grūti atklāt, uh, cik tālu Eiropas un EK tirzniecības barjeras ir samazinājušās kopš 1975. gada. Mēs pieļējam, ka šī samazināšanās ir visnotaļ būtiska. Uh, Ja jūs piekrītat šiem faktiem, tad kāda ir eh, reģionālo tirdzniecības bloku ietekme? Ja šos tirdzniecības blokus aizsargā ar, teiksim, 2% barjerām, tad noteikti tas atšķiras no daudz augstākām barjerām. Es gribētu zināt, kā 21. gadsimtā izpaužas šādu lielu tirdzniecības bloku ietekme. Dēvids Mārtiņš no sociāldemokrātiem. Tad Dīvainā veidā mans eh, jautājums izriet no tā, eh, ko tikko minēja Vilojums Dārtmots, proti PTO ir veiksmīgi izdevies nodrošināt liberalizāciju. Es parasti atbalstu PTO, bet es gribētu zināt, vai modernajā pasaulē šai organizācijai ir vieta, vai tā spēj stāties pretī moderniem izaicinājumiem. Gribētu pieminēt trīs piemērus. Mm, Eiropas parlaments ļoti uztraucas par eh, piegādes ķēdēm pasaulē pēc katastrofas Bangladešā. Mēs eh, gribam saprast, kā iekļaut tirdzniecības režīnā korporatīvo atbildību. Nešķiet, ka šis jautājums tiktu apspriests PTO. Neredzam ļoti daudz iniciatīvu, kas nāktu no PTO, lai nodrošinātu multinacionāls uzņēmums uzņemties atbildību ne tikai par savu rīcību, bet arī par savu piegādātāju rīcību. Uh, Otrs jautājums, kas arī pašlaik um, Eiropā ir ļoti aktuāls, ir izvairīšanās no nodokļu nomaksas. Šis jautājums iegūst nozīmīgumu tāpēc, ka ekonomika kļūst globālāka un tāpēc ir daudz vienkāršāk izvairīties no nodokļiem. Es pieļauju, ka tādai organizācijai kā PTO ir jāuzņemas atbildība par risinājumu rašanu. Ja jūs vēlaties turpināt atbalstīt liberalizāciju, un es ceru, ka tā arī būs, tad ir jānodrošina, lai liberalizācija netraucē nodokļu iekasēšanu, kas ļauj finansēt valsts pakāpojumus. Pēdējais, ko vēlējos pieminēt, ir digitālā ekonomika. Kādā veidā rīkoties ar precēm, kas netiek tirgotas fiziskā veidā, bet gan elektroniskā veidā. Es um, izskatīju jūsu ziņojumu par tirdzniecības nākotni, un tur jūs minat, ka jūs nenošķirat tirdzniecības veidus, bet uh, Ja jūs pat nenošķirat šos veidus, tiem tomēr ir atšķirības, un noteikti arī to ietekme ir savādāka. Tāpat arī ir jādomā, kā vērsties pret digitālās ekonomikas priekšrocību ļaunprātīgu izmantošanu. Varbūt arī PTO šeit ir savs vārds sakāms. Paldies! Tagad pēdējais jautājums par tirzniecības atvieglošanu. Šķiet, ka tas ir prioritārais jautājums nolīkumos par Eh, kuriem tiek vestas sarunas un kas pavisam drīz Balī tiks noslēgti. Pirms pāris nedēļām Paskāls Lamī it kā teica, ka tirdzniecības atvieglošanas nolīkumi tiks noslēgti 60% apmērā, un, nu, dien, šis apjoms neliekas pārāk liels. Vai šīs prognozes eh, ir eh, izmainījušās pēdējā nedēļa laikā uz labākām? Vai mēs varam cerēt, ka tirzniecības atvieglošanas nolīgums tomēr izdosies? Well, first of all, thank you. Pirmkārt, liels paldies par eh, šo um, ārkārtīgi sarežģīto jautājumu birumu. Es ceru, ka varēšu uz tiem atbildēt. Vispirms šīs debates par reģionalizāciju un kā tā ietekmē ne tikai PTO sistēmu, bet mm, daudzpusējas korporācijas kopumā. Un kāda ir tās ietekme uz pasaules ekonomiku vispār. Es gribētu teikt, ka ir ļoti daudz dažādu uh, reģionalizācijas mēģinājumu, mēģinājumu un mēs, eh, veidojot PTO sistēmu, to jau ņēmām vērā. Mēs iekļāvām attiecīgas nosacījumus, kas ļauj eh, šai reģionalizācijai attīstīties. Mēs saprotam, ka reģioniem vajag ātrāk integrēties savā starpā. Nevienmēr globāla integrācija ir iespējama vispirms. Uh, Tieši tāpēc mēs arī apsveicām Eiropas kopējā tirgus izveidi, Eiropas privās tirdzniecības zonu un daudz citas lietas. Mēs izveidojām noteikumu sistēmu, atzīstot, ka šie procesi var izrādīties labi, bet zināmā veidā tiem ir jāatbilst nediskriminācijas principiem globālā mērogā. Ja tarifu barjeru un arī beztarifu barjeru likvidēšana reģionālā nozīmē ir būtiska, bet eh, ir jādomā arī par eh, iekšējiem jautājumiem, iekšējās reģionālās kohēzijas izveide, pakaļaujot riskam ārējos partnerus. Visi šie reģionālie veidojumi vai daudzpusēji nolīgumi pēc savas būtības ir eh, preferenciāls vienošanās. Tie netiktu noslēgti vai izveidoti, ja jūs nedotu kaut kam priekšroku, bet eh, nevienmēr vajag eh, domāt, ka līdz ar to tiek pārkāpti PTO noteikumi. Nu, kopumā tā arī ir noticis attiecībā uz reģionalizāciju. Mēs zinām, ka šīs preferences pastāv. Kāds no runātājiem teica, ka jo vairāk uh, šīs um, preferences tiek noslēgtas, jo mazāk kļūst to nozīme. Daudzas valstis tagad ir noslēgušas uh, brīvās irdzniecības nolīgumus ar saviem mm, lielākajiem piegādātājiem un ar lielākajiem tirgiem. Uh, Līdz ar to noteikti šīm valstīm nebūs nekādu grūtību to pašu darīt attiecībā uz citiem lielākajiem piegādātājiem. Pašlaik eh, mums ir paziņots par 300 dažādiem šādiem privās izniecības nolīgumiem. Daži komentētāji to dēvē par lielu spagetti bļodu. Nu, protams, ir jāuzdod jautājums, vai Līdz ar to neparādās liels sloks, mēģinot izprast šīs daudzās dažādās sistēmas, kuras darbojas pēc dažādiem noteikumiem. Un ir visnotaļ grūti tās apkopot vienā daudzpusējā sistēmā. Viens no lielākajiem izaicinājumiem PTO ir konsolidēt eh, reģionālās integrācijas ieguvumus, ielikt tos kopējā daudzpusējā sistēmā. Uh, Šeit ir jāatrod kopsaucējs šiem daudzajiem reģionālajiem nolīkumiem un jāiekļauj tie PTO sistēmā. Par to arī ir jādomā reformējot PTO. Nu, vai PTO loma mazinās? Es vēlētos to formulēt šādā veidā. Ne viss notiek pateicoties reģionāliem nolīkumiem. Vēl ar vien lielākās, lielākie tirdzniecības spēles noteikumi uh, balstās tieši uz PTO. Ja mēs paskatāmies tagad uz Eiropu, tad eh, jūs tirgojaties ar ASV un principā šeit ir tiek piemērota PTO disciplīna. Tas pats attiecas arī uz tirzniecību ar Ķīnu, Japānu, Brazīliju un uz daudzām citām lielām ekonomikām pasaulē. Neņemot vērā to, ka tiek likt likts tik liels uzsvers uz uh, šāda veida sistēmām. Šī daudzpusējā PTO sistēma ir vienīgā iespēja tirzniecības partneriem um, piespiest uh, savus līgumslēdzējus uh, ievērot kaut kādus principus, piemēram, nediskrimināciju un tā tālāk. Ļoti daudz cilvēki saprot, ka Eh, tirgoties starptautiskā vidē ir grūti, un tieši tāpēc ir svarīgi piemērot PTO principus. Jā, protams, mums ir eh, jāsaskarās ar diezgan sarežģītu mm, dubultošanos. Daudzpusējā sistēma pārklājas ar šīm atsevišķajām divpusējām sistēmām. Bet, ja mēs paskatāmies uz strīdiem, kas nonāk PTO, uh, ja mēs paskatāmies, kā tiek izskatīti šie strīdi, tad var redzēt, kā mūsu ticamība ir ievērojami pieaugusi. Vairāk desmiti lietu pašlaik tiek skatīti PTO strīdu izskatīšanas paneļos. Es domāju, ka tas pierāda mūsu sistēmas ticamību un arī labos rezultātus. Kādas būs sekas tādam, li tādai lielai daudzpusējai sistēmā. Ja mēs paskatāmies uz lielākajām ekonomikām pasaulē, piemēram, uz ASV un ES, ja tās noslēgs divpusēju tirzniecības nolīkumu, tad noteikti tas ievērojami ietekmēs daudzpusējo sistēmu. Es ceru, ka šī ietekme būs uh, pozitīva. Bet, uh, nu, paskatīsimies, kas notiks šajā procesā. Esmu strādājis pie ASV un ES divpusējām attiecībām, tāpēc nemaz neapskaužu sarunu vedējus. Ja nolīgums tiks noslēgts, tad noteikti tas ļaus pārveidot eh, PTO sistēmu. Mēs paskatīsimies, vai šī divpusējā nolīguma noslēgšana ir radījusi problēmas, vai šeit ir notikusi pārklāšanās, vai arī daudzas valstis ir nolēmušas sākt vest starunas, lai pievienotos šai sistēmai. Nu, tā nemaz nav noticis, ja mēs paskatāmies, piemēram, uz TPP sarunām. Eiropa ved sarunas ar ļoti daudziem partneriem, tā skaitā ar Latīņu Ameriku un tā tālāk, ar vēlmi noslēgt brīvās tirzniecīgas nolīgumus. Es ceru, ka tam varētu būt pozitīva ietekme uz daudzpusējīgumu. Nu, protams, tas eh, viss notiks tikai pēc eh, ilgāka laika. Tas ir jāuzsver. Tika uzdots jautājums par PTO noteikumiem, vai tajos tiek eh, ņemtas vērā izmaiņas, ko nes modernizācija. Tas ir svarīgi ļoti daudzās jomās. Paskatīsimies, teiksim, uz tirzniecību un vidi. Uh, PTO ir veidojusies daudzu gadu laikā, tā ir sākus strādāt pie vidas jautājumiem, tā saprot, ka ir uh, vajadzīga saskaņa starp uh, tirzniecību un uh, vides aspektiem. Viena no lietām, par ko mēs spriežam Dohā, ir radīt lielāku atbilstību starp PTO un starptautiskajiem vidas nolīkumiem. Klimata pārmaiņu problēma Ja mums izdosies vienoties par starptautisku klimata pārmaiņu konvenciju, tad esmu pārliecināts, ka PTO noteikti to ņems vērā. Protams, PTO nespriež par klimata pārmaiņām. Tas ir jautājums, kas ir jāapspriež valdībām. Valdībām ir jālem par to, ko darīt, lai samazinātu siltumnīca efekta gāzu izmešus. Bet mums ir jāzina, kā šādas konvencijas pieņemšana ietekmēs procesus PTO. Mēs veidojam uh, lielāku saskaņu vidas jautājumos globālā mērogā, un te mēs tieši domājam par tirzniecības un vidas noteikumu saskaņošanu. Parlamentārieši izaicinājumi strādājot sistēmā. Vispārīgi es varu teikt, ka PTO noteikti ir kļuvusi par tādu institūciju, kas arvien vairāk ņem vērā politiskos stimulus savās debatēs. Kā tas notiek? Nu, daudzos dažādos veidos. Mēs esam tāda kā starpvaldību vienošanās. Valdības eh, vienojas savā starpā, bet neskatoties uz to, mums ir ne tikai iespēja, bet arī pienākumi nodrošināt savstarpēju sadarbību starp BDO institūcijām. Tāpat arī ir jānodrošina sadarbība ar valdībām, ar bezvalstiskajām organizācijām uz uh, parlamentu iesaistīšanu. Mūsu debatēs piedalās arvien vairāk parlamentāriešu, mēs diskutējam par dažādiem jautājumiem, un tas notiek tāpēc, ka valdības seko līdz mūsu diskusijām. Jūs uzdevāt eh, vairākus jautājumus par eh, tādām lietām kā izvairīšanās no nodokļu nomaksas. Es domāju, ka mēs varētu šo jautājumu skatīt plašāk finanšu regulējums un finanšu regulējuma ietekme uz starptautisko tirzniecību. Situācija ir tāda, ka PTO sistēmā ir ļoti maz noteikumu, kas tieši attiecas uz nodokļiem. Piemēram, uh, mēs pat īsti nezinām, vai eksporta nodokļi atbilst līgumam. Un, protams, varbūt mēs varētu uh, sākt diskutēt par šiem jautājumiem PTO ietveros, bet vēsturiskā ziņā PTO nekad nav uh, domājusi par šiem jautājumiem. Vēsturiski PTO ir tāda vienošanos kopums, kas attiecas uz uh, darījumiem ar precēm, kas čērso robežas. Mm, Par pakāpojumiem mēs sākām domāt tikai 90. gadu vidū, kad tika noslēgts attiecīgas vienošanās. Nu, neticu, ka finanšu ministrijas pēkšņi eh, dosies uz PTO un centīsies panākt, lai PTO sāk spriest par izvairīšanos no nodokļu nomaksas. G20 notiek darbs pie finanšu regulējuma, un tas norāda uz to, ka ir jānodrošina lielāka saskaņa tādās jomās, kas varbūt um, neatiecas tikai uz tīriem tirzniecības darījumiem, proti muita, nodevas, uh, lietas, ar ko nodarbojas PTO. Iespējams, daži redz, ka esam izveidojuši skaidru sistēmu ar skaidriem noteikumiem un arī strīdu izšķiršanas iespējas, un daudzi nesaprot, kāpēc mēs nedaram vēl vairāk. Bet es domāju, ka Uh, būs vajadzīgs vēl ilgāks laiks pirms valdības pakļaus sevi starptautiskiem noteikumiem tādās jomās kā nodokļi. Paskatieties, kādas problēmas ir Eiropas sistēmā cīnoties pret uh, dažādām mm, nodokļu problēmām. Tagad uh, nonāku pie pēdējā jūs jautājuma par digitālo ekonomiku. Uh, Vēlētos teikt, ka šis ziņojums, ko ir gatavojušas interesētās puses, nav PTO ziņojums, bet ir skaidrs, ka jā, ziņojumā parādās vēlme nodrošināt skaidrākus mērķus. Digitālā ekonomika nozīmē to, ka uh, preču un pakāpojumu tirzniecība starptautiskā mērogā mainās. Jau ilgi mēs esam sprieduši par to PTO ietvaros, piemēram, mēs daudz runājām par uh, elektronisko komerciju. Un šeit parādās ļoti daudz uh, aspektu uh, no digitālās ekonomikas. Dominējošais jautājums ir šāds. Kādi ir nacionālie ierobežojumi, kāda ir nacionālā politika attiecībā uz e-komerciju, attiecībā uz uh, šo darījumu aplikšanu ar nodokļiem? Bet ir skaidrs, ka PTO uh, Vēl ar vienu ir ļoti daudz dažādu sarunu par uh, eh, PTO noteikumu piemērošanu digitālajai ekonomikai. Es pieļauju, ka šie jautājumi nākotnē tiks apspriest ar vien vairāk. Un pēdējais par uh, prognozēm attiecībā uz tirzniecības atvieglošanu. Es domāju, ka mēs esam panākuši labu progresu attiecībā uz tirdzniecības atvieglošanas nolīguma noslēgšanu, bet vēl ar vienu ir ļoti daudz neatrisinātu jautājumu. Šīs sarunas ir ļoti kaismīgas, un es domāju, ka pats labākais, ko es varētu izdarīt, eh, es varētu būt tāds labs diplomāts. Ehm, daudzi saka, ka labs diplomāts divreiz padomā pirms neko nepasaka, bet, eh, ja runa par tirzniecības atvieglošanu, tad uh, Esmu uzklausījis ārkārtīgi daudz dažādu viedokļu un nevēlos šeit pieslēgties nevienam no tiem, bet mēs ceram, ka pavisam drīz viņi varētu noslēgt šo darījumu balī. Šķiet, ka vēl ar vienu ir iespēja mm, slēgt darījumus pēdējo. Paldies pārējām pie 23. punktu mūsu darba kārtībā, joprojām par globālās tirzniecības nākotni eh, un uzdevumiem, kas saistīti ar konverģenci, un es gribētu pievērst jūs uzmanību šim dokumentam. Tas ir ziņojums, ko sagatavojusi augsts līmenis speciālistu grupa par tirzniecības nākotne un šis ziņojums tika sagatavots pēc Paskala Lamī um, pasūtījuma. Tātad šis ziņojums uh, ir izdots pavisam nesen, 24. aprīlī. Šī ziņojuma eksemplārs varat atrast šeit uh, pie zāles ieejas, un teksts ir pieejams angļu un franču valodās. Un mēs esam iecerējuši izvērst tādu uh, pirmo diskusiju par šo ziņojumu. Esmu uzaicinājis Reinhārdu Kvikkongu, kurš uh, asistēja prezidentu Fumanu, kurš ir Eiropas Savienības uh, uzņēmēju konfederācijas uh, prezidents. Kvika kungs ir arī uh, biznesa uh, darba grupas uh, priekšsēdētājs pie PPO, un pēc diskusijām es došu atkal vārdu uh, mūsu kolēģiem no PTO parlamentārās konferences vadības komiteja, un došu vārdu arī Jurgensens kundzei kas pārstāv Eiropas komisiju šeit. Došu vārdu Hartikungam, lūdzu. Thank you, Mr. Chairman, honorable members. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Paldies par man doto iespēju iepazīstināt jūs ar šī ziņojuma galvenajiem elementiem. Tuman kungs lūdza mani pārstāvēt viņu šodien, un viņš atvainojas par to, ka uh, viņam nebija iespējams šodien ierasties. Kopumā, es domāju, ziņojums ļoti interesanti rezumē esošās problēmas, ar ko saskars uh, tirdzniecība, globālā tirdzniecība, un es domāju, ka šis ziņojums vēlreiz parāda to, ka jūs runājat par tām pašām problēmām, par ko tiek runāt šajā ziņojumā. Un nav pārsteidzoši, ka jūs neatradīsiet risinājums, kas būtu piedāvāti esošajām problēmām globālajā tirdzniecībā, bet ziņojumā drīzāk tiek uh, izanalizēti specifiski sistēmiski jautājumi. Piemēram, Ziņojumā tiek ņemta vērā jaunā reālā tirdzniecības situācija, it īpaši izmaiņas pievienotajā vērtībā, kas tiek radīta globālajā tirdzniecības ķēdē. Ja kāds tic tā saucamai jaunai tirdzniecības eh, postulātam, tad vajadzētu uzdot jautājumu, kā starptautiskās tirzniecības noteikumiem būtu jāatbalsta globālās tirzniecības ķēdes, vai tie ir tarifi, tarifu atvieglošana, standarti, netarifu barjeras, pakalpojumi un investīcijas. Lai atbalstītu šīs pievienojošās vērtības ķēdes, mērķis ir liberalizēt tirzniecību un it īpaši likvidēt tarifus patēriņu precēm. Tarifu liberalizācija, piemēram, tā saucamajām vides precēm, nebūtu reakcija uz uh, liberalizāciju globālajā tirsniecības ķēdē. Ja jūs, piemēram, padomājat, cik daudz produktu ir nepieciešama, lai uh, uzražotu vēdzirnavas vai saules baterijas, tad jūs, uzdosiet, tad jūs neuzdosiet jautājumu par tarifu likvidēšanu galproduktos. Protams, liberalizācija ir daudz labāk un būtu daudz labāk, ja tas ietekmētu arī visu ražošanas ķēdi. Es neiedziļināšos detaļās par to, par ko runā otrā un trešā nodaļa. Tur iet runa par tirdzniecības liberalizācijas priekšrocībām un par globālās tirdzniecības arēnas paplašināšanu, bet es gribētu runāt par netarifu barjerām. Lai arī tarifi eksistē un tie turpina kavēt brīvu preču apmaiņu, kopumā tie sāk izzust. Tajā pat laikā tirdzniecību ierobežo arvien vairāk citi pasākumi. Uh, Mēs apsveicām, ka augstā līmeņa speciālists piekrīt šādam novērtējumam. PTO ir jādomā par to, kā atrisināt šos jautājumus, lai atbildētu uz esošiem izaicinājumiem. Un es domāju, ka jūs savās diskusijās arī jau atbildējāt uz šo jautājumu. Tas ir, ka ir jāatrod līdzsvers starp pamatotiem ierobežojumiem, ko nosaka sabiedrības intereses, sabiedrības aizsardzība un īpašnieku interesēm. Es domāju, ka ļoti skaidrs ir tas, ka mums vajadzētu likvidēt tikai diskriminējošos pasākumus, ne nevis tos, kas ir balstīti uz sabiedrības politiku. Vēl viens piemērs ir tas, ka PTO nav skaidru noteikumu par konkurenci, subsīdijas, enerģēt enerģētikas, energonesējiem materiāliem. Tādēļ es domāju, pastāv šie tirsniecības aizsardzības pasākumi tajā pat laikā, kad valsts izliekas atjaunojam uh, vienlīdzīgas spēles noteikumus. Organizācijā Business Europe mēs vienmēr esam uh, teikuši, ka ir nepieciešams risināt šos jautājumus par netarifu barjerām Dohas sarunu raundā, un tas būtu veids, kā atrisināt uh, maza mēroga un maza apjoma netarifu barjeras, un tādējādi nevajadzētu vērsties PTO strīdus risināšanas organizācijā, un tad šo mehānismu varētu uzskatīt arī par brīvprātīgu, lai atrisinātu jautājumus un problēmas, ko ir radījuši netarifu pasākumi, kas kavē tirdzniecību. Gribētu īsumā ieskicēt arī trešo nodaļu šajā ziņojumā, kas runā par PTO nākotni. Lai arī lielākā daļa dalībvalstu atbalsta PTO pamatprincips, tātad nediskriminācija, um, caurskatāmība un citi principi, mēs uzskatām, ka šie principi ir jāsaglabā, lai atvērtu globālo tirdzniecību liberalizācijai. Mēs piekrītam arī nepieciešamībai lēmums pieņemt vienprātīgi. Tāpat laikā gribētu teikt, ka tie pētējo locekļi, kas ir pret šiem lēmumiem, viņiem vajadzētu sniegt pamatojumu savam lēmumam. Tagad gribētu runāt par preferenciālajiem vai labvēlīgiem tirsniecības līgumiem. Mēs redzam, ka liberali, tirsniecības liberalizācija drīzāk notiek divpusējo sarunu ietveros, nevis daudzpusējo nolīgumu kontekstā. Un līdz ar to uh, rodas tā saucamās spagetī bumbas risks. Šeit jau izskanēja atsauce uz sarunām starp Eiropas Savienību un ASV. Šāds brīvās tirzniecības nolīgums var palielināt tirzniecību, veicinot tirzniecības liberalizāciju un sadarbību normatīvu jomā. Tas noteikti varētu veicināt tirzniecību ar trešajām valstīm arī, un ne tikai starp ASV un ES. Tāpat laikā šim nolīgumam nevajadzētu būt izslēdzošām, un mēs, piemēram, redzam, ka nesen Japāna ir nolēmusi pievienoties nolīgumam par ne tarifu barjeru atcelšanu. Tajāpat laikā esmu nobežījies par PTO, bet esmu pārliecināts, neesmu nobežījies, bet esmu pārliecināts, ka PTO ietekme pieaugs. Kāpēc? Ja jūs padomājat, ka šie Brīvās tirzniecības nolīgumi kļūst par neatņemamu 21. gadsimta tirzniecības sastāvdaļu, tad jūs redzat, ka PTO noteikti būs nepieciešama. Ja jūs esat skeptiskāk, tad padom, un ja jūs domājat, ka šie labvēlīgie tirzniecības nolīgumi rada pārāk lielas atšķirības, tad jautājums ir, kā sakopt izpostīto. Vienīgā vieta, kur to izdarīt, ir PPO un vispēcot. Ja uh, visi uh, brīvās tirzniecības nolīgumi izgāzīsies, tad visiem būs jādodas uz Ženēvu. Tā kā dāmas un kungi, visi ceļi ved uz Ženēvu. Ziņojumā ir uzskaitīts arī tās problēmas, kas varētu skart PTO nākotnē, un gribētu parunāt par četrām no tām. Vispirms eksporta ierobežojumu, to pieminēja Jaks Kungs. PTO ir jārunā par eksporta ierobežojumiem. Eksporta kvotas ir aizliegtas, bet eksporta nodokļi nav aizliegti. Un kas tad notiek ar duālajām cenu sistēmām vai dabas resursiem? Tālāk konkurences politika. Tas, ka nav vienādi noteikumi konkurencei starp valsts uzņēmiem, privātiem uzņēmiem vai publiskajiem privātajiem, uh, rada mūsos bažas, vai vajadzētu runāt par starptautiskiem standartiem un normām, vai šīs normas būtu jātiecina arī uz valstīm, Es uzskatu, ka dažas valsts tiešām rīkojas eh, pretēji konkurences interesēm. Tālāk investīcijas. Diemžēl jautājums par investīcijām tika svītrots no dokas darba kārtības, bet ja mēs domājam par globālajām vērtību ķēdēm vai pievienojušās vērtības ķēdēm, tad mēs redzam, ka šī investīcija nolīguma noteikti būs un varbūt mums būtu nepieciešama daudzpusēja investīcija nolīguma. Un vispēcot PTO sekretariāta loma. Šajā ziņojumā ir teikts, ka sekretariātam būtu jāspēlē lielāka loma. Tā ir organizācija, kuras darbību virzību nosaka tās locekļi. Tajā pat laikā PTO locekļi visai negribīgi E, dod e, pilnvars e, sekretariātam, bet ja mēs padomājam par labvēlīgiem tirsniecības nolīgumiem vai preferenciāliem tirsniecības nolīgumiem, tad tie nevienmēr atbilst PTO noteikumiem, un neviens tos neapstrīd PTO organizācijā. Jautājums, kāpēc nevarētu PTO sekretariātam noteikt par pienākumu uzraudzīt šādu nolīgumu uh, parakstīšanu un pieņemšanu? Un visbeidzot, ziņojumā tiek aicināts konverģēt PTO dalībvalstu tirdzniecības režīmus, un tas notiktu uz uh, divpusējām un daudzpusējām iniciatīvām. Tāpat tiek aicināts uh, konverģēt tirdzniecības un iekšā politiku un tirdzniecības politiku un netarifu politiku. Dāmas un kungi, tas bija pavisam īss ieskats šajā ziņojumā, kas ir ļoti apjomīgs. Un liels paldies par jūsu uzmanību. Paldies! Šis ziņojums tiešām ir apjomīgs, apmēram 50 uh, lapas. Došu vārdu Jorgensens kundzei. Paldies, priekšsēdētāji, un paldies, ka uzaicināt man piedalīties šajā pasākumā šodien. Kā jūs zinat, Eh, starpparlamentārajā organizācijā notiek darbs pie eh, šiem tirzniecības jautājumiem, un mums tādēļ arī ir ļoti svarīga Eiropas parlamenta starptautiskās tirzniecības komitejas nostāja šajā jautājumā. Es gribētu pateikties par šo izcilo ziņojumu, ko sagatavojas augsta līmeņa ekspertu grupu, un gribētu pateikties arī ģenerāla direktorātam Lamī, ka viņš ir uzsācis šo svarīgo um, procesu kā rezultātā ir sagatavots ļoti noderīgs ziņojums, lai tālāk attīstītu debats ar starptautisko tirsniecību un daudzpusējo tirsniecības sistēmu lomu tajā. Eiropas komisija un Eiropas Savienība uzskata, ka daudzpusējās tirsniecības sistēmas ir neitrālas, un uh, mēs gribētu stiprināt šo pīlāru. Daudzpusējā sistēma ir tā saucamā sabiedriskā prece, un mēs noteikti veltīsim visus resursus, lai uzraudzītu tās eh, piemērošanu, un mēs saprotam, ka izvirsās mm, milzīgi izaicinājumi globālajām tirzniecības sistēmām šodien. Šajā ziņojumā ir mēģinājumi uh, strukturēt esošo sistēmu un dot ieskatu nākotnē, izanalizējot tās problēmas, kas skar daudzpusējo nolīgumu sistēmu, un ir vesela rinda rekomendācija, kas sadalīts četrās strateģiskajās tēmās ko Hartvikungs arī uh, minēja savā prezentācijā. Savos komentāros gribētu fokusēties uz pirmiem diviem šiem jautājumiem. Tas ir, kā virzīties uz priekšu Dohas sarunraundā un Es par to gribu runāt tādēļ, ka mēs uzskatām, ka pētījā organizācijai tas ir centrālais jautājums, jo eventuāls Dohas raunda pabeigums ir nepieciešams priekšnosacījums veselīgai un spēcīgai pētījā, kas ļaut mums skatīties nākotnē uz daudz plašāku jautājumu risināšanu, kas arī ir pieminēts ziņojumā. Bez Dohas saruna raunda beigām pastāv risks, ka daudzpusējā tirzniecības sistēma un PPO izzudīs un tādējādi tiks apdraudēti pamatprincipi, kas nosaka daudzpusējās tirzniecības sistēmas piemērošanu. Mēs uzskatām, ka šiem nolūgumiem ir liels potenciāls, bet tajā pat laikā šādiem divpusējiem nolīgumiem trūkst šīs globālās dimensijas, kas ir PPO. Šajā ziņojumā nav dots konkrēts rekomendācijas, kā virsīt uz priekšu Dohas sarunu raundu, bet iet runa par savstarpīgumu principu piemērošanu un ievērošanu, respektējot dažādu valstu attīstības līmeni. Un mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi atrast pareizo līdzsveru starp elastību un savstarpīgumu. Un tas noteikti arī ir. Mm, Eh, sarunu, eh, namas sarunu centrā. Un šī elastība un savstarpīgums arvien vairāk parādās risinot jautājumus par tirdzniecības atvieglošanu. Mēs uzskatām, ka šīs problēmas atrisināšanai vajadzētu būt mūsu visu galvenajām privāriem uzdevumām, un kā ģenerāla direktors Paskāls Lamī iepriekš ir teicis, mums ir jāizlēmj, kas ir uh, jaunatīstības valstis, vai tās ir bagātas valstis, kurā dzīvo daudz nabadzīgu cilvēku, vai arī tās ir nabadzīgs cilvēks, kurā dzīvo daži bagāti cilvēki. Un es domāju, ka, kas attiecās uz PTO funkcionēšanu, tad šīs rekomendācijas ir ļoti svarīgas, tomēr tas viss ir atkarīgs no mūsu spējas pabeigtu Dohas sarunu raundu. Un eh, tas noteikti liek mums atgriezties pie primārā jautājuma, kā virzīties uz priekšējās sarunās. Kā es teicu, šodien pastāv risks, ka PTO uh, eh, dalību valstis nespējas panākt vienošanos eh, ministru sanāksmē šī gada decembrī, un organizācija jau sāk eh, attālināties no daudzu citu iniciatīvu īstenošanas, un tam noteikti vajadzētu radīt bažas. Šajā kontekstā mm, ir uztraucoši redzēt to, ka atsevišķas eh, PTO dalībnieces turpina spēlēt eh, taktiskas spēlītes, un patreiz Ženēvā situācija ir tāda, ka, piemēram, tirsniecības uh, atvieglošanas jautājums ir kļuvis par ķīlnieku to dalību valstu rokās, kas grib risināt sev svarīgus jautājumus, piemēram, lauksaimniecības jautājumus un tā tālāk. Bet, kā es teicu, tas uh, apdraud astotās uh, ministru mm, konferences uh, lēmums neizpildīsies. Es domāju, ka mums ir uh, jāraugās uz to, lai turpmākais darbs risinātos, un mēs esam nobežījušies par to, ka ja PTO dalībvalsts nevar vienoties par tik vienkāršu un noderīgu lietu kā tirzniecības atvieglošana, tad kā mēs varam sagaidīt, ka tiks panākt vienošanās tādos svarīgos jautājumos kā lauksaimniecība, pakalpojumu liberalizācija, piekļūt tirgumu redzot eh, esošo attieksmi, pieeju un to, ka tiek slēgt pavisam citu nolīgumu, šis uh, iznākums ir visai apšaubāms. Nu, tāpat kā citi arī mēs esam uzsākuši sarežģītas, apjomīgas, divpusējās un daudzpusējās tirsniecības sarunas. Mēs apzināmies risku, ka šī darbība varētu radīt varbūt citus blakus efektus, bet tajā pat laikā mēs uh, drīzāk gribētu redzēt to kā iespēju uh, virzīt uz priekšu sarunas PTO, un es domāju, tādējādi mēs raidām skaidru signālu, ka mēs esam gatavi atvērt preču pakalpojumu tirgus, tajā pat laikā esam gatavi risināt sarežģītus uh, regulējošos jautājumus, un mēs varētu arī atdzīvināt sarunas Ženēvā. Tāpat ir skaidrs, ka šādām iniciatīvām ir jāpārāk jāatrod kopsaucējs globālajā līmenī, un PTO tieši varētu būt tā vieta, kur šo kopsaucēju atrast. Patreizējā tirzniecības struktūra un ir PTO lomu tikai vēl pastiprinājusi. Mēs piekrītam augstā līmeņa speciālistu grupas secinājumu, ka PTO darbība ir jāturpina um, esošā mādāta ietvaros, jo esošās problēmas pastāv un tās ir būtiskas. Vidējā termiņa mērķis ir skaidrs. Mums ir uh, jānodrošina, lai devītā ministru konference Balī ir rezultatīva un lai uh, Dohas attīstības jautājumos sarunas tiktu pabeigtas. Bet, kā es teicu, mums mūsu uzmanību galvenokārt ir jākoncentrē uz sanāksmu decembrī. Paldies, priekšsēdētāji! <clears throat> Paldies! Tagad aicināšu mūsu viesus no IPO uzrunāt Eiropas parlamenta deputātus. Pirmām kārtām eh, iespēja uzdot mūsu visiem jautājumiem būs Helmutam Šolcam apvienotie kreisie. Lūdzu, Helmut. Paldies priekšsēdētāji, mēģināšu izteikties īsi, jo šķiet mums visiem ir skaidrs, Eh, iepazīstoties ar šo dokumentu, eh, sakojot eh, ministru konferences gatavošanās procesam, tātad par to mēs nerunājam tik vien kā šodien. Kopš decembra ir bijušas vairākas iespējas par to domāt un runāt, un nepārprotam mums ir nepieciešams intensificēt diskusijas par šo dokumentu. Es vēlos norādīt uz pieciem konkrētiem jautājumiem, problēmām, kas atspoguļot šajā diskusiju dokumentā. Pirmkārt, sestā lapuse un 12. lapuse. Tur ir runa par aid for trade, tātad tirzniecības atbalstu, par sarežģījumiem, ko tas rada. Tas uh, apdraud uh, investīcijas tirzniecībā. Vai mēs varētu saņemt paskaidrojumus? Uh, kā tad tam būtu jādarbojas, kā tad ir pareizi sniegt atbalstu tirzniecībai pēc visiem PTO noteikumiem. Otram kārtām jau pirms krietnāka laika eh, ir sākts pārdomas par to, ka eh, starptautiskajā tirzniecības sistēmā ieintegrēt eh, TTP un 25. un 26. lapusē ir runa par eh, netarifu patā, pasākumiem, kas ir eh, arvien lielākā mērā ietekmē tirzniecības iespējas. Un vēlos norādīt uz eh, problēmu šeit, jo tikai tagad šķiet skaļi izskan tas, ka arvien labāk visi apzinās to, ka tirzniecībai ir jābūt tādai, kas atbilst valstu kopējai politikai, tātad kopējiem eh, uzdevumiem valsts ekonomikā. Un tas, šis princips, eh, izgaismo to sadursmi un pretrunu ar eh, dažādiem tātad iekšzemes politikā īstenotiem pasākumiem vai tendencēm. Un sarunās to būs grūti pārvarēt šo iesakņojušos tradīciju, bet tāpat laikā mums ir jāspēj um, nu, upurēt šo, šo uh, vienoto fronti, lai gal beigās tiktu panākt vienošanās par daudzpusēju sistēmu. Tātad tirzniecība un valstu tāda iekšējā politika. To pašu var teikt par to, ka tirzniecība teorētiski var strādāt lielākas eh, līdztiesības eh, virzienā, vienlīdzības virzienā. 13. lapuse. Es šo jautājumu pārformulētu, vai tā ir tiesa, ka tirzniecība novērš pie zemākām cenām iekšējā tirgu, vai tiešām tirzniecība principā rada vienlīdzību starp dalību valstīm. Valstu saimnieciskā attīstība ir eh, ļoti specifiska, individuāla. Kā šeit atrast eh, tādus kopīgus motīvus, kopīgus principus, lai nostiprinātu pasaules sistēmu un visbeidzot par lauksaimniecību. Tas tik tiešām ir tas lielais jautājums. Šeit manu, ka arī pašā prezentācijā ir zināmas pretrunas secinājumi, piektā lapuse, un tālāk sako plašāks uh, izklāsts par lauksainiecību 35. lapuse. Arī par to es vēlētos saņemt paskaidrojumus. Paldies! Paldies, kā uh, eh, Kēlere, zaļie. Jā, jā, paldies. Paldies arī par eh, to, ka prezentējāt šo kārtīgi interesanto ziņojumu. Un vēlos uzdot divus jautājumus. Ka, kas, ka, kā tad darbojas ar šīs investīcijas tirzniecībā? Kas tas tāds ir? Un viens no četriem konverģences virzieniem, eh, ko pieprasa šis ziņojums, ir eh, padarīt daudzpusējākus arī esošos brīvās tirniecības no, nolīgumus. Un uh, liberalizācija izvērst tādā e, daudzpusējā kontekstā, un līdz šim brīdim e, tas nav guvis pārāk plašu atbalstu, neskaitot tās valstis, kas e, jau bijis tajā sākotnējā DPA grupā. Līdz ar to, kā, kāda ir iespēja, kādas ir izredzes, ka valstis vispār piekritīs šādai konverģencei, par kādu tiek runāts. Un otram kārtām, nu, nedaudz līdzīgos toņos ziņojumā atkal uzpeld eh, tie jautājumi, tās ierosmes, kuru dēļ izgāzās eh, sarunas Kankūnā un kuras eh, jaunā attīstības valsts joprojām apstrīd. Globāla konkurences noteikumi, vienošanās par investīcijām, nolīgumi par investīcijām. Tātad, kas jums ir licis domāt citādāk, ka šoreiz būs citādāk, ka šoreiz šīs idejas izies cauri, neskatoties uz to, ka lūk, tās jau vienreiz tika noraidītas. Vai, valst, vai šajās sākotnēji negatīvi noskaņotajās valstīs ir bijusi kāda pozīcijas maiņa? Un kolēģis Dais, Eiropas Tautas partija. Lielas paldies priekšsēdētāji. Man ir pavisam īsts jautājums komisijai. Man šķiet, ka 2010. gada oktobrī Strasbūrā mēs ar divu trešdaļu vairākumu uh, pieņēmām lēmumu par Merkusur sarunām, un tur m, mm, tika teikts, ka komisija tiek aicināta uh, pieļaut lauksainiecības produktu importu uz Eiropas Savienību tikai tad, ja tiek ievēroti patērēto aizsardzības, eh, dzīvnieku labturības un vides standarti trešajās valstīs. Uh, Nu, e, tolaik e, visas politiskās grupas tam piekrita, divas trešais deputātu nobalsoja par, un es gribētu zināt, vai komisija pieturās pie šī nosacījuma. Nevarētu būt tā, ka uh, Eiropas striktākie mm, noteikumi darbotos visā pasaulē, bet vienlaicīgi mēs nevaram pieļaut arī, ka Eiropas Savienībā, kur valda šie striktie noteikumi, tikt ievesti produkti no trešajām valstīm, kur vispār šādi noteikumi nav. Mēs vēlamies, lai komisija ņemtu vērā lēmumu, ko Eiropas parlaments pieņēma ar divu trešdaļu vairākumu. Tālāk nu, šķiet, neviena IPU kolēģa termiz nav. Nikolā Rinaldi, Alde. Paldies eh, priekšsādātāji, paldies par šo eh, ziņojumu. Domāju, ka mm, vairāki secinājumi šai ziņojumā noteikti ir interesanti un pozitīvi vērtējami, bet tomēr vēlos uzdot pāris jautājumus. Nu, par ko tad vēlos uzdot jautājumus? Eh, lai mēs gūtu panākumus eh, starptautiskās tirzniecības attiecībās vai divpusēji vai daudzpusēji vienojoties, eh, ir vajadzīga zināma konverģence, visu pušu konverģence, vienošanās par to, ka būs atsevišķi universāli principi, kas tiks īstenoti katrā partnervalstī uz vietas. Uh, Un vai ir kāds eh, pētījums, kāds vērtējums par to, kas varētu būt šie principi? Konkrēti es domāju, eh, lūk, tirzniecība nozīmē darba vietas. Tas nozīmē vairāk iespēju ikvienam pilsonim ar nosacījumu, ka ir eh, laba, tāda labvēlīga fiskālā nodokļu sistēma, kas ļauj taisnīgi pārdalīt uh, ieņēmumus, ko ir ģenerējusi tirzniecība. Ka ir efektīva vēršanās pret korupciju, tas alaži ir vilinājums visiem, kuri kaut kāda naudas plūsma, iepirkumi, valsts iepirkumi, biznes. Nu, mums visiem ir pieredze šai ziņā. Un šeit tātad ir skaidri pateikt cīņa ar korupciju. Nu, tā nav PTO kompetence, tas ir eh, valstu valdību jautājums, atbildīgo dienestu jautājums. Bet jebkurā gadījumā tas būs nepieciešams, ja mēs vēlamies, lai tirzniecībai būtu maksimāls efekts. Tālāk, te ir jābūt arī sabiedrības atbalstam caur NVO, caur arotbiedrībām, caur dažādām asociācijām, un šeit mūsu pieredze ir ļoti atšķirīga dažādās valstīs. Katrā līguma gadījumā uh, dažādu divpusēju attiecību gadījumā reizēm valstu parlamenti piedalās eh, šo plānu kalšanā un vienošanos slēgšanā, citreiz ne pārāk. Tā kā šeit ir vajadzīga zināma konverģence, lai tas viss atbalstotos arī partneru valstu iekšējā situācijā. Lord Harrison, IPU vārdā. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Es eh, klausījos, ko Jērksa kungs eh, stāstīja. Mēs esam vistuvākie mūsu vēlētājiem, mēs esam mūsu vēlētāju priekšstāvi. Un tādi ir parlamentu deputāti visur pasaulē. Un es uh, Esmu īpaši e, iepriecināts par to, ka atzinumā ir norādīts tātad vēršanās pie uh, interesētajiem partneriem un sabiedrības kopumā viņu iesaiste. Tas ir tieši tas, par ko es iestājos. Kā uh, kolēģi to izprot, kā mūsu viesi to izprot, vai ir kādi labi piemēri, ko viņi varētu minēt, kā ir intensificējusi sadarbība ar NVO, ar uh, Eh, arotbiedrībām, ar sabiedrību kopumā, eh, runājot par visiem šiem tirzniecības jautājumiem, kas ir tik nozīmīgi un kas lielā mērā izšķir eh, daudzu valstu saimniecības nākotni. Nesen Lordu palātā nesen kā reiz notika šāda tikšanās, kur bijām uzaicinājuši NVO pārstāvis neskaitot uh, dažādas ministriju līmeņu konferences, kas pie mums tiek rīkotas. Un es tā saprotu, ka jūs uh, šorīt uh, cepāt Degukta kungu uz lēnas uguns, bet kā ir ar sadarbību ar sabiedrību? Jā, nu mūsu, jā, šī pieredze tik tiešām ir vērtīga un turpināma. Šorīt bija mūsu ierastā tikšanās ar Degukta kungu, kā alaiž, tā aizritēja ļoti spraigi. Viņš tā tad ir komisārs, kas atbild arī par tirzniecību. Un arī es vēlos uzdot jautājumu. Būšu godīgs. Mani, zinām, mērā sarūktināja konkrētu priekšlikumu nēsamību šajā ziņojumā. Līdz ar to rodas jautājums vai tas ir eh, nu, tāds eh, pašdisciplīnas, eh, tāds pieticības, piesardzības produkts, vai arī tas ir apliecinājums tai patiesajai situācijai, proti, ka esam vēl stipri patālu no tādas reālas konkrētas vienošanās. Kāda Kāds bija vērtējums par šo ziņojumu? PTO gaiteņos un kuluāros. Vai kāds var mums ko vēstīt šai sakarā? Došu vārdu. Nē, ir vēl viens lūgums izteikties. Jā, lūdzu, iepazīstiniet ar sevi. Mišans Nazals, Jordānija. Ziņojums, kā jūs nu pat eh, pilnīgi pamatot norādījāt, tādos lielos vilcienos eh, nosauc sadaļu virsrakstus un, kā liecina mūsu valsts pieredze, eh, mūsu attiecības ar kaimiņu valstīm, kur ir lētāk degviela, lētāk energoresursi, rūpnieciskam patēriņam, tātad mazam patēriņam, Tas ir viens, bet otrs šīs valstis liedz mums eh, brīvas eh, pārvietošanās eh, tirzniecības iespējas. Mūsu valsts produkcija tiek bloķēta. Jordānija bija viena no pirmajām arābu reģionu valstīm, kas parakstīja vienošanos ar PTO, bet mūsu kaimiņi mūs bremzē. Šeit ir tādi vispārīgi sadaļu virsraksti minēti, bet tas arī viss. Mēs e, esam liecinieki tam, kā industrializētās valsts ir e, guvušas ievērojumu labumu no pievienošanās šiem vienotajiem spēles noteikumiem stipri vairāk nekā attīstības valsts, tostarp mana valsts. Tā kā mēs tik tiešām vēlētos saņemt turpmāku informāciju par to, kas tiek darīts uh, attīstības valstu interesēs. Paldies, uh, Nazela kungs. Uh, baidos, ka Mēs šeit eh, otru ziņojumu nesagaidīsim, bet nu, tagad atgriezīsimies pie mūsu runātājiem. Thank you, Chairman. Um, I think the... Paldies, priekšsēdētāji. Pirmais jautājums tika uzdots par palīdzību tirdzniecībai. Ja tiek uzskatīts, ka visticamāk tiks noslēgts tirzniecības atvieglošanas nolīgums, tad es domāju, šeit parādās ļoti labs piemērs, ka turpmākās investīcijas var veikt, eh, jo īpaši attīstības valstīs arī tādā vidē, kur preces var ļoti vienkārši pārvest pāri robežām. Tas noteikti palīdzēs PTO struktūrai. Nēsmu īsti pārliecināts, vai es sapratu jautājumu par beztarifu pasākumiem. Jerksis kungs ļoti skaidri norādīja, ka PTO nodrošina plašu, uh, plašas iespējas politikas veidošanai, jo īpaši ir runa par reģionalizāciju, un mēs arī redzam, ka strīdu atrisināšanas jautājumi PTO uh, ir arvien aktuālāki. Uh, Nu, vai vienmēr tas noved pie labākas kvalitātes, šo jautājumu uzdeva Šolca kungs? Nu, protams, to var apšaubīt, bet galvenais, manuprāt, ir tas, ka barjeras, kad tās tiek uh, likvidētas, noved pie lielākas liberalizācijas un cerams arī pie lielākas labklājības. Vai pastāv pretrunas attiecībā uz lauksēmniecību un politiku. Šķiet, e, ka ziņojumā tika minēts, ka ir pietiek daudz iespēju veidot politiku, un līdz ar to līdz šīm pretrunām nemaz nevar nonākt. Tagad pievērsīšos nākamajiem jautājumiem. Investīcijas un kas ir īsti mainījies? Ja mēs paskatāmies e, 50 gadu uh, tālā pagātnē, tad ir izmainījušās globālās vērtības. Kā mēs tirgojamies mūsdienās? Ja uh, jūs vēlaties palielināt uh, globālo vērtību, jūs vēlaties nodrošināt tirdzniecību visā pasaulē, vai tiešām ir vajadzīgs investīciju nolīgums? Vai šīs valstis, kas piedalās šajā globālajā ķēdē, uh, tiešām nodrošina, ka pastāv šādi nolīgumi, ko tās pāraksta un ratificē? Vai šīs valstis tad gūs labumu no šādas globālas ķēdes? Nu, es īsti nezinu, vai eh, tā notiks. Es uzskatu, ka pēdējo 15 gadu laikā ir notikušas ievērojamas izmaiņas. 2001. gadā PTO iespējams to neņēma vērā. I think The report also makes clear. Ziņojumā ļoti skaidri arī norādīts, ka, un šeit es gribu atbildēt uz jautājumu par korupciju un caurzemību, tātad, jo vairāk valdība ir iesaistītas, jo labākas ir tiesniecības attiecības. Es domāju, ka Mm, caurdzmība ir vajadzīga, un šeit ziņojums to skaidri parāda. Protams, ir grūti nodrošināt atbilstī, atbilstību, ja politika tiek veidota daudzās un dažādās vietās. Cik daudz mm, lēmumu pieņemšanas pilvaru jūs dosiet, un cik daudz uh, pārliecīga regulācija ietekmē tirzniecības ceļus? Es domāju, ka šeit ziņojums ļoti skaidri pasaka, ka šīs politikas veidošanas iespēja ir ļoti daudz, un ja mēs paskatāmies uz strīdu izšķiršanu, kas notiek apelācijas iestādē, tad uh, ir ļoti daudz, kas noticis pēdējo 20 gadu laikā. Es domāju, ka Šāda attīstība tikai turpināsies. Es nevaru neko teikt par parlamentāriešu iesaistīšanos. Es varu runāt tikai par uh, ieinteresēto pušu fórumu PTO. Katru gadu mēs uh, piedalāmies ļoti interesantās diskusijās. Protams, parādās tendence, ka uzņēmēji pulcējas uzņēmēju vidū un NVO savukārt veido savu klubiņu, bet Diskusijas eh, šajā eh, fórumā ir vienmēr bijušas ļoti interesantas. Protams, eh, PTO vienmēr ir iestājusies par sarunu vešanu. Un te es varu nonākt pie jūsu jautājuma priekšādātāja kungs. Jūs jautājāt par konkrētiem priekšlikumiem. Ja jūs rūpīgi izlasīsiet ziņojumu, tad jūs redzēsiet, ka ir ļoti daudz priekšlikumu, kas varbūt nav ļoti konkrēti, bet ja tie būtu bijuši konkrēti, uh, tad noteikti, ka mums pārmestu, ka mēs nākam klajā ar priekšlikumiem, kurus neviens nevar realizēt. Protams, jums ir taisnība, ka nav šīs politiskās gribas virzīt PTO uz priekšu. Es domāju, ka tieši tāpēc mēs arī esam apzināti mēģinājuši ierobežot savas vēlmes ziņojumā. Ziņojums parāda, ka. And these are important issues, uh, export restrictions. Invest. Mums tagad ir jāstrādā pēc uh, Dohas uh, darba kārtības pieņemšanas ir jāatcerās, ka ir vairāk jautājumi, kas ir jāliek uz papīra, kas ir jāformalizē. Tieši tas arī ir ziņojuma rezultāts. Mēs dodam ieteikumus, un pēc tam um, dalībnieki arī lemj, vai ir vajadzīgā vienprātība, lai vestu sarunas par šādiem jautājumiem. Liels paldies, Jirgensenkungs. Šķiet, ka saņēmu informāciju par to, ka vairākas valstis uh, cenšas šo tie, tirzniecības atvieglošanas nolīgumu izmantot, lai uh, panāktu kaut ko sev. Paldies, priekšādātāji! Es patiešām ceru, ka visas valstis uh, iesaistīsies uh, sarunā Ženēvā daudz konstruktīvāk un ka mums izdosies panākt to, ko mēs vēlamies panākt attiecībā uz dalību PTO. Izteikšos pavisam īsi. Uh, Tika uzdoti vairāki jautājumi, kas e, īstenībā bija vairāk adresēti ziņojuma autoriem. Nē, esmu ziņojuma autori, un tieši tāpēc nevēlos šeit uh, iegrimt nekādās spekulācijās. Man ir tikai daži vispārīgi komentāri par pāris jautājumiem. Šis konkrētais jautājums Eiropas komisijai par mūsu uh, regulējumu uh, Uh, augu aizsardzības jomā, sanitāro normu jomā un lauksainiecības produktu drošības jomā, es varu tikai un vienīgi atkārtot, ka Eiropas Savienībā ir spēkā ļoti visaptverošs un labs regulējums attiecībā uz fitosanitāriju un sanitāriju. Protams, tas ir jāievēro Eiropas Savienībā un arī tas tiek piemērots Eiropas Savienībā. Protams, mēs uh, piemērojam mūsu regulas un arī attīstām tālāk mūsu regulas, ja tas ir vajadzīgs Eiropas patērētāju drošībai un veselībai. Tika uzdot arī vairāk jautājumi par uh, tirsniecības ietekmi uz vienlīdzību un uz uh, valstu attīstību. Es vēlētos uh, vērst jūs uzmanību uz eh, Barozo kunga ziņojumu, ko tas iesniedz padomē februārī, un tur ir runāts par uh, iekšējiem ietvariem, kas ļauj valstīm izmantot dažādas iespējas, ko nodrošina tirniecības liberalizācija un līdzīgi jautājumi. Tika minēts, ka ziņojums ir tāds vispārīgs, ka izteiktās rekomendācijas nav konkrētas, Es domāju, ka šeit ir viens izņēmums, un te ir runa par PTO, Dohas attīstības eh, kārtu un elastīgumu, un to, ka vajadzētu paskatīties uz eh, valstu vajadzībām un to saikni ar eh, pēdējo dalībniecēm, jo īpaši šeit ir uzsvērta nepieciešamība nodrošināt elastīgumu. Uzskatu, ka šī ziņojuma daļa ir ļoti konkrēta un tā atšķiras no pārējām ziņojumā sniegtajām, varbūt vispārīgākajām rekomendācijām. Ir jāņem vērā ļoti svarīgās izmaiņas, kas ir notikušas uh, pasaules ekonomikā pēdējo desmit vai vairāk gadu laikā, un ir jāsaprot, kā šīs izmaiņas ir ietekmējušas daudzpasējo tirzniecības sistēmu, un kā tas ir ietekmējis mūsu darbu Ženēvā, un uh, to, kā mēs organizējam mūsu darbu. Uh, Jūs jautājāt arī par prezentāciju Ženēvā un par sarunām kuluāros. Nu, e, kāpēc e, tad šie komentāri ir tik vispārīgi? Tad, kad ziņojums tika nosūtīts PTO, tad e, vairāk dalībnieki atklāja, ka ekspertu viedokļi ļoti atšķiras un iespējams tāpēc netika izteiktas plašas rekomendācijas vairākās jomās, nu, izņemot, protams, nepieciešamību pēc elastīguma. Tas bija viss, kas man bija sakāms, bet, ja jums ir kādi konkrēti jautājumi komisijai, labprāt uz tiem atbildēšu. Liels paldies runātājiem! Es vēlētos pateikties PTO vadības eh, komitejas pārstāvjiem. Liels paldies, ka uh, dalījāties uh, informācijā. Protams, jūs varat arī klausīties tālāk mūsu komitejas sanāksmi, bet eh, šie jautājumi vairs nebūs tieši saistīti ar PTO. Turpināsim mūsu sanāksmi. Rītdien pulkstens desmitos. Ja jūs vēlaties tagad doties prom, un vēlētos jūs aicināt ierasties šeit jau uz pulkstens 9.15, tā lai mēs varētu sākt darbu laicīgi. Vadības komitejas sanāksmē ir daudz apspriežamā. Lielas paldies, ka piedalījāties! Tagad pievērsīsimies 20. darba kārtības punktam. This is for the California.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 Es gribētu lūgt uh, kolēģis, kas dodas ārā no zāles, darīt to pēc iespējas klusāk, lai mēs varam turpināt darbu. Ah, okay. Next item again. Tātad nākamais darba kārtības punkts uh, - 20. Tas ir atzinums, ko gatavo mūsu komiteja, vides komitejai. Vides komiteja ir atbildīgā komiteja par grozījumiem degvielas kvalitātes direktīvā un atjaunojamo, uh, atjaunojamās enerģijas direktīvā. Mūsu referents ir Josefa Andres, un šoreiz mums ir paredzēts apspriest grozījumus kas ir iesniegti par viņas atzinumu. Josefa, Josefa lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Šis ir atzinums par NV komitejas ziņojumu Kā jau es minēju, iepriekšējā sanāksmē šis ziņojums runā par degvielas kvalitāti un atjaunīgo enerģiju. Esmu saņēmusi 130 grozījumus, diezgan liels grozījumu skaits, un es domāju, ka tas pierāda to, ka cilvēkiem šis atzinums liekas svarīgs, un arī ziņojums, protams, liekas svarīgs. Ir vairāk punkti, par kuriem mēs šeit runājam. Pirmām kārtām ir jāatcerās, ka aprēķināšanas metodas ir diezgan pretrunīgas. Iespējams, ka šī situācija nav perfekta, bet ir ļoti grūti to izmainīt. Bez tām es arī redzu, ka ir vajadzīgi dati, kas, uz kuriem mēs varētu uzticēties, un, kuriem mēs varētu uzticēties un kas ļautu mums aprēķināt datus. Tāpat arī tiek minēts, ka uh, tam ir jāstājas spēkā sākot no 2021. gada. Protams, šeit ir runa par eh, pirmās paudzes uh, degvielu. Mēs neuzskatām, ka šis modelis ir pietiekami derīgs. Mēs arī nezinām, kāda būs tā ietekme līdz tuvākajā nākotnē. Tieši tāpēc ir vajadzīgs pārejas periods un šī perioda laikā mēs varētu būt elastīgāki. Ir iesniegts arī grozījums iekļaut uh, atjaunīgo enerģiju 10% mērķī. Tas noteikti grozītu Uh, komisijas priekšlikumu. Iespējams, ka līdz ar to nebūs pietiekamu stimulu otrās paaudzes biodegvielas nodrošināšanai, kas, protams, ir direktīvas mērķis. Un tieši tāpēc esam nolēmuši iesniegt grozījumu, lai atrisinātu šo problēmu. Mēs arī labprāt uzlabotu cauredzamību un uh, nacionālo metožu efektivitāti, taču mēs īsti nezinām, vai tas būtu jādara ar šīs direktīvas palīdzību, vai varbūt tas ir dalību valstu kompetencēs uz jautājums. Tāpēc būtu ļoti labi, ja komisija varētu paskaidrot, par ko šeit īsti ir runa. Uh, Jautājums ir diezgan komplicēts un tehnisks, nevēlos iedziļināties detaļās, mums ir bijis ļoti daudz dažādu tehnisku sanāksmju. Es uzskatu, ka mums vajadzētu rast risinājumu. Vairākiem jautājumiem, ko šis ziņojums ir pacēlis. Es gribētu tātad zināt, ko komisija ir paredzējusi attiecībā uz ilgspējīgumu. Es domāju, ka Tie ir tādi svarīgākie jautājumi. Jā, paldies. Tiešām šis uh, lielais grozījums skaits liecina par to, ka interesi ir ļoti liela. Tagad uzklausīsim ēnu referentus no Tautas partijas grupas uh, Elizabeth Kerstingen. Paldies, priekšādātāji. Liels paldies arī referentē par ievadvārdiem. Es patiešām apsveicu to, ka pirmajā tehniskajā sanāksmē uh, starp ēnu referentiem. Mums um, izdevās izkristalizēt vairākus punktus, kur mēs noteikti varēsim arī vienoties. Un te tieši runa par ilgspējīguma kritērijiem. Visticamāk, ka uh, tieši uh, politisko gripu vidū mums būs iespēja tu, pietuvināt mūsu viedokļus un arī šādā veidā rast risinājumu. Vislielākās problēmas, ko arī jau pieminēja referente, ir iluk modelis, tātad aprēķināšanas modelis, kā tiek izmantotas netieši zemes izmantojuma izmaiņas. Šeit mēs esam uzklausījuši prezentāciju par šo tematu, arī daudzas citas komitejas ir iesaistījušās šī jautājuma risināšanā, un arī komisija uh, vairākos um, atzinumos ir uh, konstatējusi, ka īluka aprēķināšanas metode ir diezgan kļūdaina. Netiek ņemti vērā mērķi un, atklāti sakot, nav nekādu vērā ņēmumu rezultātu. Es vēlētos šeit uh, iebilst referentei. E, Viņa teica, ka mums nav vajadzīga perfekta metode. Es gribētu brīdināt, es domāju, ka ja mēs piekritīsim tādam neperfektam aprēķināšanas modelim, tad mēs e, radīsim vairāk kaitējuma nekā uh, pašlaik mēs to varam apzināties. Atcerēsimies, ka pašlaik ir pieejams Berlīnas Tehniskās universitātes pētījums, un tajā tiek minēts, ka ILUK modelis paredz ļoti lielas svārstības atkarībā no pielietotajiem faktoriem. Tātad eh, šeit parādās 200 eh, līdz pat vairāk tūkstoši procentu atšķirības eh, biodegvielas aprēķinos. Es domāju, ka mums vajadzētu ņemt vērā to, ko zinātnieki jau tagad ir atklājuši, tieši tāpēc mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, pirms mēs pieņemam politiskus lēmumus. Uh, Nebūtu labi pieņemt tādu nedrošu modeli. Mēs eh, apdraudēsim visu rūpniecības nozari un mm, pazudīs tūkstošiem darba vietu Eiropā. Tieši tāpēc mums vajadzētu domāt, kā mēs varētu īstenot eh, šos jautājumus. Nākamais, ko es vēlējos pieminēt, eh, un to arī pieminēja referente, ja es zinu, ka politiski ir uh, pieņemts iedalīt lietas mm, melnās un baltās lietās, bet es uzskatu, ka enerģijas eh, iegūšanā uh, ir daudz pelēko zonu. Mums vajadzētu nodrošināt, lai politiskās grupas uh, nerunātu tikai par labajām un sliktajām degvielām. Es domāju, ka mums vajadz, ir vajadzīga konsekvence. Protams, ir dažādas paudzes uh, degvielas, tās arī attīstās atšķirīgā ātrumā, un, protams, mums vajadzētu likt uzsvaru uz otrās paudzes degvielu, bet nevajadzētu vienu uh, krāsot pilnīgi melnā krāsā un otru baltā. Tāpat arī ir ļoti interesanti paskatīties, kas uh, ir noticis pēdējā laikā uh, attiecībā uz biodegvielu. Uh, Šeit nav runa par to, ka biodegviela tiek vairāk izmantota transporta nozarē. Īsnībā tas eh, notiek tikai pretējais. Ja mēs uh, sakām, ka pietiek tikai ar vienu 20. daļu no uh, biodegvielas, ja mēs to salīdzinām ar citām degvielām, tad, atklāti sakot, šajā nozarē parādās zaudējumi 75% apmērā, līdz ar to šeit nav nekāda ekonomiskā pamatojuma. Uh, Eiropas mazie un vidēji uzņēmēji un arī eh, darba ņēmēji šajā mm, jomā varēs tikai ciest. Es uzskatu, ka mums vajadzētu ņemt vērā šīs problēmas un vajadzētu arī domāt par uh, ilgtermiņa eh, prognozēm Eiropas ražotājiem un patērētājiem. Mums ir jādomā arī par tirdzniecības deficītu izēvielu jomā. Mēs nedrīkstam līdz ar to parakstīties zem modeļiem, kas eh, atkarību padarīs vēl lielāku. Par to es gribētu brīdināt, un varbūt mēs varētu um, iedziļināties šajās tehniskajās detaļās un līdz ar to nonākt pie eh, labākiem politiskiem lēmumiem. Jā, paldies. Tagad došu vārdu Anne referentē no Alta grupas. Liels paldies par uh, labo ziņojumu, ko referenti ir sagatavojis. Jāsaka, ka šis ir jautājums, par kurā uh, briešanu mēs visi zinājām. Mēs katrā ziņā gribējām samazināt CO2 emisijas, un mēs domājām, ka varbūt būsim atraduši labu risinājumu, bet izrādās, ka ir daudz vēl gudrāku cilvēku par mums. Uh, un eh, viņi eh, ļaunprātīgi izmanto šo situāciju, pelnot eh, lielu naudu ļoti interesantā veidā, kas ir novedis mūs pie netiešu zemes izmantojuma izmaiņām, ko mēs sākotnēji nebijām paredzējuši. Un man šķiet, ka Mēs un kolēģi esam tiešām iesnieguši ļoti daudz grozījumus, bet uzskatām, ka šie grozījumi ir konstruktīvi. Un īpaši mūsu komitejai ir dažreiz bijis daudz informācijas, citreiz mazāk. Un dažreiz mēs varam tikai pateikt jā vai nē, bet, piemēram, mans grozījums 44 aicina, lai mūsu komitejai būtu pieejama pilna informācija, jo mēs gribam piedalīties šajos jautājumos jau no paša sākuma un pilnvērtīgi. Zemes īpašuma tiesības, tīpaši attīstības valstīs, ir sarežģīta problēma. Varbūt tas nav tieši tirdzniecības jautājums, bet, kad runājām par zemes izmantojumu izmaiņām, tad uh, Jāsaka, ka daudzās jaunatīstības valstīs nav izstrādāt pietiekami labu un caurskatāmu struktūru, lai atzītu īpašumtiesības uz zemi, un tādējādi izmanīgi uzpircēji eh, izmanto šo situāciju un pārņem zemi īpašumā, tādējādi radot milzīgu spiedienu uz vietējo sabiedrību, kā arī uz ekonomiku kopumā. Šajā komitejā mēs daudz esam uh, diskutējuši par tirdzniecību no vienas puses un cilvēktiesību jautājumu no otras puses, un interesanti, ka Kolumbijā, kur mēs esam ļoti ilgi izdarījuši spiedienu, uh, šķiet beidzot kaut kas sāk atrisināties un uh, tiek sakārtoti zemes īpašumu tiesību jautājumu. Tā kā mūsu darbs šeit ir izrādījies pozitīvs. Vēl viens veids, uz ko mēs varētu interesantāk pastīties šo jautājumu, ir caurskatāmības jautājums. Un tas attiecās ne tikai uz uh, uh kultūra augiem, bet arī uz uh, mežiem. Tālāk ieguvas industrijas ir tās, kuras arī tīko pēc bezīpašnieka zemēm. Es nesen apmeklēju ciematu Malāvī. Es biju pirmā uh, baltā uh, sieviete, kas bija nonākusi tik tālu, un dažreiz tas ir pārsteidzoši, jā. Mēs redzējām, ka tā ir ļoti izolēta vieta, bet visiem cilvēkiem šajā ciematā bija mobilie telefoni. Siltumnīca efekta gāzu emisijas mēs varēsim samazināt tikai tad, ja strādāsim visi kopā - dalībvalsts parlaments, uh, ražotāji, un ja darīsim to konstruktīvi. Vispēcot, gribēju piepilst, ka esmu nobežījusies par pārāk sarežģīto uzskaitas sistēmu, un tā atkal ir iespēja izmanīgiem ļautiņiem aizmiglot mums acis un uh, pagriezt pretēji to, ko mēs esam vēlējušies sasniegt. Tādēļ raudzīsimies, lai šie uzskaits noteikumi būtu maksimāli vienkārši. Paldies vēlreiz referentei par paveikto darbu. Paldies, saka priekšsēdētājs. Mums diskusijas par šo jautājumu jābeidz pēc desmit minūtēm, tādēļ es gribētu izteikties kodolīgi. Tālāk došu vārdu Mafiekungam no, Mefīkungam no goja grupas. Jā, paldies, ja lasīsiet grozījumus, tad uh, redzēsiet, ka daži no šiem grozījumiem ir diametrāli pretēji. Mm, es domāju, ka Varbūt būs lietas, kur kompromiss varēsim atrast, bet citviet varbūt kompromiss nav iespējams. Mēs uzskatām, ka jautājums ir par to, vai mēs tiešām nopietni gribam samazināt siltumnīca efektu gāzu emisijas. Un, ja mēs nopietni izdarīsim secinājumus par pirmās paudzes biodegvielas radītajām problēmām un, ja gribam šīs problēmas atrisināt, tad mums ir jāizgaismo šajā ziņojumā paši svarīgākie aspekti, un tādēļ esam iesnieguši arī savus grozījumus. Vispirms mēs runājam mm, nevis par 5% griestu noteikšanu pirmās paudzes dagvielai, bet 3% griestu noteikšanu ņemot vērā mm, diskusijas, e, kas mums jau iepriekš bija par pirmās paudzes biodegvielu problēmām, tālāk par iluku faktoru iekļaušanu no brīža, kad direktīva stājas spēkā, treškārt stiprinot ilgtspējas kritērijas, piemēram, fokusējot uh, uzmanību uz eh, iedzimto tiesībām uz zemi, uz nodrošinājumu ar pārtiku. Un ceturtkārt būtu jāpastiprina atbilstības pārbaudas sistēma. Mēs domājam, ka mūsu rīcībā ir modelis, kā to izdarīt. Un visbeidzot, Jautājums par to, cik lielā mērā šie produkti, kas tiek raksturot kā otrās paudzes attīstītie biodegvielas produkti, tiešām atbilst šim raksturojumam, cik lielā mērā tie ir advancēti un atbilst otrās paudzes biodegvielas produktiem. Un... Paldies! Thank you opening the debate to other members. Paldies. Un tagad sākam debates, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Tad, kad eh, tika ieviesta 10% kvota, es eh, biju pret to, jo es jau biju redzējis, ka ar šādu kvotu var uh, radīt nepareizas investīcijas. Uh, Un, atklāt sakot, man toreiz uzbruka daudzas vidas aizstāvības organizācijas, kas uzskatīja, kas vēlos apdraudīt, apdraudēt vidi. Bet es nedomāju, ka šeit vēlētos aizsargāt investīcijas. Es nevēlos šeit pilnīgi visu likvidēt. Es nedomāju, ka mums ir jābūt tik krasiem. Mums vajadzētu nodrošināt, lai pārējie tiek veidota tādā veidā, ka nozeres, kas to tiek skartas, var ilgtermiņā palikt stabilas. Uh, Pretējā gadījumā mēs iznīcināsim daudz naudas un daudz darba vietu ar vienu spalvas vēzienu, un tas uh, neko nedos. Tātad mums ir vajadzīga tāda ilglaicīga pāreja. Otrakārt, mēs vienmēr strīdamies par uh, to, ka importa jautājumi ir jāorganizē tāpat kā ražošana šeit. Nedrīkstētu būt tā, ka mēs savu biodegvielu uh, izpildām ar mūsu biodegvielas kvotas izpildām ar importu, un uh, šī importētā biodegviela tiek uh, ražota saskaņā ar tādiem standartiem, par kuriem mums nav nekādas informācijas. Nedrīkstētu būt tā, ka uh, biodegviela tiktu importēta no trešajām valstīm, balstoties uz kaut kādiem komiskiem nosacījumiem. Tas pats attiecas arī uz eksporta atbalstu. Uh, bioetanols, kas uh, nokļūst ASV no Brazīlijas, tiek eh, pēc tam eksportēts eh, uz Eiropas Savienību, un eh, šādu loku mēs nedrīkstētu atbalstīt no Eiropas Savienības puses. Nākamais uh, pārtikā izmantojamās eļļas, kas tagad tiek pārkvalificētas par otrās paudzes biodegvielu. Nu jā, Beļģijā varbūt to varētu saprast, visa šī lielā frī kartupeļu industrija un eļļa, kas tajā rodas, varbūt to varētu otrais izmantot. Bet ja to ieviest par vispārīgu principu, tad īstenībā mēs E, tikai veicinātu pārtikā izmantojamo eļu izmantošanu citiem mērķiem, un tad noteikti arī parādītos imports no trešajām valstīm, kas nebūtu pareizi. Jā, fin dank, Herr Vorsitzender. Eskungs, liels paldies priekšādātāji, paldies arī referentē. Es vēlos izteikties īsi. Bens Lange arī, jā, jā, viņš arī varēs runāt. Es vēlētos īpaši piekrist Elizabetei Kostingerei un arī Bentam Langem. Uh, Es esmu lauksaimnieks, kā jūs visi zinat, un Vācijā esmu audzējis rapsi. Es īsti nesaprotu, e, kādā veidā tiek vērtēta rapša audzēšana e, šajā e, netieša zemes izmantojuma izmaiņu aprēķinā. Kas attiecas uz otro paudzi, tad es pilnībā piekrītu jums, Bernt. Es neuzskatu, ka ir saprotami, ka uh, tiklīdz, kamēr mēs eh, dedzinām šādu šķidro degvielu un izmantojam to apkurei, tad eh, kāpēc gan mēs eh, nevarētu arī audzēt biodegvielu? Biomasai ir ļoti augsts dedzināšanas ef efektivitātes koeficients. Uh, Es īsti nesaprotu, kāpēc mums šeit vajadzētu izmantot eh, citu pieju. Es nezinu, kāpēc mēs esam tādā eiforijā par otrās paaudzes tegvielu. Es kā lauksaimnieks nekad nepieļautu, ka mēs no salmiem eh, ražojam šķidro eh, degvielu. Man salmi ir vajadzīgi citiem nolūkiem lauksaimniecībā. Mēs šeit pieļautu ļoti lielu ekoloģisku kļūdu, ja mēs neļautu salmas izmantot uh, uz ārām zemes. Es tieši, tiešām nesaprotu, kāpēc zaļie uh, iestājas pret rapšu izmantošanu biodegvielai. Mēs esam arī runājuši par olbaltumvielu stratēģiju Eiropai. Ja mēs e, ražojam rapsi un no labas aramzemes no viena hektāra var iegūt 4 tonnas rapša, un e, tādējādi 1,7 tonnas rapšu eļļas, ja mēs šādā veidā nodrošināsim uh, uh, Tad šādā veidā mēs nodrošināsim arī ļoti daudz obaltumvielu Eiropai. Šeit es īsti nesaprotu zaļo loģiku. Rapses ir viens no labākajiem augiem, ko mēs varam audzēt uh, Eiropā. 14, 4,5 miljonu hektāru Eiropā aizņem rapsis, un uh, rapsis nodrošina arī to, ka mēs aizsargājam augsni no erozijas. Līdz ar to uzskatu, ka šie iluk aprēķini radīs uh, ārkārtīgi lielas problēmas. Uzskatu, ka šie zinātnieki, uh, kas ir veidojušos aprēķinus, nebalstās uz pilnīgi uh, nekādiem loģiskiem apsvērumiem. Liels paldies! Tagad došu vārdu komisijas pārstāvim Van Šteina kungam. Thank you, Mr. Chairman. Paldies priekšsēdētāji un paldies arī referentei par ļoti labo ziņojumu. Un man šķiet arī šīs diskusijas pēcpusdienā bija ļoti vērtīgas. Mēs redzam, ka šī tēma ir piesaistījusi jūsu neviltotu interesi, un tas ir saprotami jo ar šo jautājumu ir saistīti daudz svarīgi starptautiskās tirdzniecības aspekti, un to nevajadzētu aizmirst. Komisija pilnībā piekrīt viedoklim, ka, lai kādu risinājumu mēs e, atrastu, iluk faktoru sakarā, tad e, šis risinājums tiks vērtēts starptautiskajā arēnā, ieskaitot PPO, un tas ir bijis mūsu veiktās analīzes viens no vadmotīviem, un jūs varat redzēt mūsu sagatavotajā ietekmes izvērtējumā, ka tas ir viens no faktoriem, ko mēs piemērojām. Un tādēļ eh, varbūt varu veltīt laiku tam, lai paskaidrotu, ko komisija piedāvā ar šiem noteiktajiem griestiem jo ne tikai šajā komitejā, bet arī citviet, kur tiek apspriest šis priekšlikums, mums šķiet, ka īsti nav skaidrs, ko nozīmē šie griesti. Tātad vispirms vajadzētu saprast, ka tie nav noteikti griesti tam, cik daudz pirmās paudzes biodegvielu var patērēt vai arī cik daudz saražot Eiropas Savienībā. Tie ir griesti, kas noteikti pirmās pakaudzes deg, biodegvielai, kuru mēs stimulējam, kuras ražošanu mēs stimulējam, piemērojot uh, direktīvā noteiktos mērķus par atjaunīgiem energoresursiem. Ja mēs nosakam 5% griestus, vai ierobežojumi. Tas nenozīmē, ka dalība valsts nevar pārsniegt šos 5% uh, uh, ražošanas vai patēriņa izteiksmē. Tas tāpat arī nenozīmē to, ka dalība valsts nevarēs paredzēt valsts atbalstu pirmās paudzes biodagvielas uh, ražošanai vai patēriņam pārsniedzot 5% līmeni. Tas nozīmē tikai to, ka jūs nevarat kā dalība valsts pieskaitīt eh, vairāk eh, šī 10% mērķa sasniegšanai, kā tikai 5% no pirmās paudzes biodegvielas. Otrie 5% ir jāveido no otrās paudzes biodegvielas. Tātad mēs nekādā veidā neesam eh, iecerējuši bloķēt pirmās paudzes biodegvielas ražošanu, ja dalība valsts to ir iecerējuši. Šeit iet runa tikai par tiem stimuliem, kas tiek izmantot kas tiek piemērot izmantojot Eiropas Savienības likumdošanu. Tagad nedaudz par modelēšanu. Komisija ļoti skaidri ir paudis savu viedokli par modelēšanas eh, drošumu. Tādēļ mēs nedomājam, ka šie iluku faktori ir pietiekami droši, lai izmantotu likumdošanas nolūkos. Mēs nedomājam, ka šo modelēšanu varētu izmantot, lai lēmtu, kāda veida biodegviela ir ilgtspējīga un kāda veida biodegvielai būtu jāprec valsts atbalsts. Mēs uzskatām, ka šī modelēšana ir pietiekami droša, lai izmantotu to par signālu tirgumu palielinot caurskatāmību, paredzot pārskatu iesniegšanas kārtību gan atbilstoši atjaunojumu energoresursu direktīvai, gan biodegvielas direktīvai. Šī iemesla dēļ, es domāju, var teikt, ka mēs jau esam ņēmuši vērā to, ka ir zināma neprecizitāte Un šī neprecizitāte ir neatņemama šī modeļa sastāvdaļa. Kas attiecās uz eh, jūsu komitejā ierosinātajiem grozījumiem, to tiešām ir daudz, bet es gribētu pakomentēt pāris no tiem. Tātad, kā uh, uzskaitīt atjaunojamo elektrību? Piemēram, atjaunojamie elektroresursus, kas tiek izmantot sabiedriskajā transportā. Piemēram, mēs esam nobežījušies, ka ja šī atjaunīgā elektrība, kas tiek izmantota vilcienos, tiks izmantots kā multiplikators, tad tas ļautu nepamatot sasniegt šo 10% mērķi, jo, ja mēs paraugāmies, eh, eh, cik daudz ir atjaunīgi, elektro, eh, energoresursi elektrības sagatavošanā izmantot, tad tas ir nepietiekami un tādēļ mēs piekrītam paredzēt papildus multiplikators autotransportam, lai stimulētu elektromobīļu izmantošanu, bet ne citos transporta veidos. Tālāk dažas lietas, kas izskanēja šajās debatēs par zemes īpašumu tiesībām. Tas, protams, ir svarīgs jautājums, un komisija mārta beigās jau sagatavoja progresa ziņojumu par šo jautājumu, un mēs nonācām pie secinājuma, ka patreiz nav pierādījumu tam, ka papildus pieprasījums pēc biodegvielas Eiropas Savienībā būtu radījis uh, kādu negatīvu ietekmi attiecībā uz zemes īpašumu tiesībām vai eh, zemes eh, iegūšanu īpašumā trešās pasaules valstīs. Bet, protams, mēs ļoti rūpīgi sekojam, kas notiek šajā jomā. Un visbeidzot par Eh, šo uzskaitīšanas sistēmu. Mēs domājam, ka tas ir ļoti svarīgi, lai raidītu signālu tirgumu, ka ir biodegvielas, kam tiek piešķirta augstāka vērtība, un tās ir tās biodegvielas, kas tiek ražotas no izēvielām, kur iegūšanai nav nepieciešama zeme, atkritumi, aļģes, un citas izēvielas. Un tas ir tas, kas mums būtu jādara, jo mēs gribam izvairīties no papildus zemes resursu izmantošanas biodegvielas ražošanā. Tas arī būtu viss no mūsu puses. Paldies! Paldies! Un visbeidzot, uh, vārds referentei. Paldies! Tik tiešām mūsu viedokļi atšķiras, par to varējām pārliecināties, bet eh, dažas lietas ir absolūti skaidras. Pirmkārt, tas, ka mēs nevēlamies, lai uh, tiktu zaudēti meži, lai attīstība notiktu uz pārtiks eh, ražošanas rēķina, uh, lai CO2 izmešas samazinātos. Un sistēmisks jautājums ir šāds. Ja ILOK Eh, iestājas eh, par šiem eh, plāniem un schēmām un šie aprēķini tik tiešām ir uzticami, tad es, es to neapstrīdu, bet ja tas ir vienīgais pieejamais modelis, nu tad kā gan mēs varam būt droši? Iespējams, ka citās universitātēs ir citi modeļi izstrādāti. Un komisija pirmo iera, ir ieraudzījusi un domā, kā ar to pietiek. Redziet, mežu zaudēšana turpinās pārtikai paredzētās teritorijās tiek audzēti energoaugi, un līdz ar to ir skaidrs, ka ir trūkumi šī brīža sistēmā. Otram kārtām, ja būs šī daudzkārtējā saskaitīšana, šī uzskaita eh, dažādām vielām, dažādiem materiāliem, ja tie būs ieskaitāmi vairāk kārt, nu tad eh, kā notiks turpmākā grāmatvedība vai uz procentu, uz kaut kādu daļu pamata – Tāpat eh, ir jau izskanējuši lūgumi to pētīt, tāpat arī eh, ir eh, bažas pār to, vai pietiekami tiek aizsargātas to uzņēmumu intereses, kas ir investējuši šajās tehnoloģijās, kas ir izstrādājuši, attīstījuši mm, šīs, šīs metodas. Un man ir pamatots aizdoms, ka šī otrā paudze vēl nav kļuvusi par realitāti. Ir dažādi mēģinājumi, izmēģinājumi. Un uh, tāpēc ir jādod vēl pietiekami iespēja attīstīties pirmās, pirmajai paaudzē. Otram kārtām par elektrību, jā, doma ir laba, bet um, šī daudzkārtējā uzskaita neizskatās uzticama. Uh, šeit vēl ir noteikti daudz tehniskas dabas jautājumu jārisina un ir jāgūst absolūta skaidrība tā, lai uzņēmumi skaidri zinātu. Mēs gribam sargāt šo planētu, saudzēt to, mēs negribam, lai um, energoaugi tiek audzēti uh, pārtikai paredzētā te teritorijā. Un pagaidām komisija to manā izpratnē nav spējusi pateikt tā skaidri un nepārprotami. Paldies! Paldies! Tik tiešām pretrunīgs jautājums. Balsojums komitejā nākamajā um, parastajā Inta grupas uh, tikšanās reizē jūnijā. Tagad 25. punkts. Tiek prezentēts uh, šīs komitejas delegācijas ziņojums. Uh, To sniedz eh, Trinidad un Tobago par Eiropas Savienības eh, kopējo parlamentārās komitejas tikšanos. Eh, ES Kariforum tātad attiecību kontekstā. Vārds Davidam Mārtinam. Paldies. Paldies priekšsēdētāji. Atgādināšu kolēģi. Kolēģi, lūdzu, esiet pieklājīgi un uzmanīgi klausieties. Tātad atgādināšu, ka tā bija tieši šī komiteja, kas uzstāja, lai Eh, kā tiktu pieņemts eh, EPA ar kariforumu, eh, kariforumu valstīm. Un tāpēc arī tieši šai komitejai pienākas rūpīgi sekot, kā notiek EPA īstenošana. Pirmoreiz tikāmies Briselē 2011. gadā un, kā manījāt, tagad devāmies uz Trindadu un Tobago. Pirmkārt, vēlos teikt, ka šī sanāksme bija brīnišķīgi nodrošināta, māmatēva bija uzdevuma augstumos, uh, Eh, ļoti kuplā skaitā tur bija pārstāvēti mūsu karību partneri. Eh, mūsu delegācija bija neliela, seši deputāti, bet viņi visi, katrs strādāja par, par trim, un eh, mūsu darbinieci Selīna un Lenka mūs ļoti prasmīgi atbalstīja. Sanāksmē pievērsāmies dažādām iekšējām lietām, turpmākas, turpmākās kopdzīves, tā teikt, iekārtošanai un uh, konsultatīvā komiteja tagad ir izveidota. Un, kā jau teicu, spējām vienoties par uh, no tādiem kopdzīvi aktuāliem jautājumiem, kurš būs priekšsēdētājs, kurš, uh, kurš nē. Un, un, un, un tad arī pēc tam laika gaitā varēsim pievērsties lietas būtībai. Otrajā sanāksmes daļā Kariforumā ģenerāla direktors sniedza uh, prezentāciju. Mēs bijām uh, patīkami pārsteigti par viņu paveiktā kvalitāti. Un līdz šim uh, nevienam tas nav noslēpums. Ir bijušas aizķeršanās, bet jaunais ģenerāldirektors tik tiešām ir uzdevuma augstumos. Un viņš norādīja uz vairākiem problēmu jautājumiem. Pirmkārtām, viņš pauda savas bažas par tarifu samazinājumu, it īpaši lietotiem automobīļiem un papīram Nu, nevienam no šiem jautājumiem atbildi neradām, jo sākot par vienošanās par šo tarifu samazinājumu bija ļoti nepārprotama. Tālāk eh, atbalsts eh, tirzniecībai šis jautājums, eh, tur joprojām nav izpildītas saistības. Tāpat arī mūsu satrauc parlamenta un komisijas atšķirīgās pozīcijas par atbalsta statusu nākotnē un kā tas ietekmē mūsu atbalstu Karību reģionam īpaši pievērsāmies kultūras eh, radošo nozaru ieguldījumam. Un eh, līdz šim eh, kultūras jautājumi tiek definēti ļoti tā plaši, tā neskaidri. Tas var būt arī sports, izglītība un daudz kas cits. Un uh, Huseina Balta dzimtajā pasaules nostūrī tik tiešām Eh, kultūras ļaudis labprāt izmanto Husainu Boltu kā, kā tādu karogu nesēju, kas eh, nes viņu vārdu tālākā pasaulē. Un mm, mūsu saruna bija ļoti tāda dzīvīga. Tas nebija tīri tāds epa jautājums. Nu, tika spriests par eh, vīzu režīmu atvieglojumiem karību pilsoņiem, kas dodas uz Eiropas Savienību. Viņi uzskata, ka šis vīzu režīma esamība bremzē tirsniecības starp Karībām, Karību reģionu un vīzu un, un, Eir un Eiropas Savienību, un ka viņi prāt tas ir nepelnīgi, ka viņiem pienāks atvieglojumi. Otrā darba sesija - ražotāju pārstāvji, pakalpojumu nozares pārstāvji, arhitekti sniedza prezentācijas, stāstīja, kas uh, kas, kas ir labi, kas nav labi, ko viņi vēlētos eh, uzlabot. Un, eh, kopumā sakot, bija vērojams tāds zināms entuziasms un cerīgs skats uz eh, turpmāku EPA izpildi. Bija arī universitāšu pārstāvi, kas norādīja, cik būtiska ir izglītības loma reģiona attīstībā. Uh, Uh, nodrošināt izaugsmes iespējas pašiem pašmāju studentiem un arī studentu apmaiņu programmu kontekstā. Un visbeidzot, uh, cukura nozare, kas uh, gūst tātad ES atbalstu, tā lai tā varētu atgūties, kā arī turisma nozares jautājumiem pievērsāmies. Un konferences noslēgumā um, misiju vadītāji rīkoja tikšanos, kas arī dzēna aizvērtēja ļoti pozitīvā gaisotnē. Un noslēgumā priekšsēdētāji Visas eh, šīs dien, divas dienas pagāja ļoti pozitīvā gaisotnē, mūs patīkam pārsteidza eh, uzņemošās puses eh, labais sagatavotības līmenis. Mēs apzināmies, ka EPA vēl nedarbojas ar pilnu jaudu un tieši tāpēc ar cerībām raugāmies nākotnē. Paldies! Nu, ko raugoties uz bildēm projekcijas ekrānā, ir skaidrs, ka gaisotne tur bija ļoti jauka un patīkama. Fisas kungs, jūs eh, piedalījāties delegācijā, ja? Un vēlties ko teikt. Jā, paldies. Es vēlējos eh, vienkārši atkārtot eh, un pasītrot kolēģi teikto. Davidam Mārtinam ir absolūta taisnība. Viņš bija lielisks mūsu delegācijas vadītājs un atmosfēra un gaisot mūsu pašu starpā arī bija ļoti jauka Pasākums eh, bija brīnišķīgi norganizēts. Un tas, nu reiz ir tās valstis, tas pasaules reģions, kuram pienāks mūsu palīdzība un atbalsts. Viņi saskars ar nopietnām objektīvām grūtībām. Un ir dažādi veidi asociācijas, apvienības. Un nevienmēr tās eh, darbojas tik labi, kā cerēts. Kariforum, eh, Karikom. Uh, un ne visas valstis ir visās šajās reģionālajās apvienībās, līdz ar to ir ļoti grūti vienoties. Un ir atsevišķas valstis un teritorijas, kurām ir savs viedoklis, tāpēc, ka tās joprojām ir Eiropas valstu aizbildniecībā, pakļautībā, kaut arī tās atrodas Karību reģionā. Un līdz ar to vienoties Karību reģionu valstīm reizēm ir gaužām grūti. Bet, nu, labi parunājāmies, Mārtiņa kungs jau minēja galvenos jautājumus, kas tika pārunāti, un eh, es domāju, no mūsu puses galvenais ir uzturēt tempu, mm, šo te atbalsta dinamiku. Es eh, Alež eh, pie katras iespējas to atgādinu, un, piemēram, vīzu jautājums man īpaši uztrauc tie šķēršļi, kas tiek likti Karību reģiona iedzīvotājiem ceļā uz Eiropas Savienību ir nesamērīgi. Uh, Protams, ir jārunā arī par tarifiem, par izglītību un citu problemātiku, bet neatkārtošu eh, Davida Mārtina eh, teikto. Viņš ir sagatavojis brīnišķīgu pārskatu par to visu un man tur nav ko piebilst. Paldies, un vēl viens eh, šīs delegācijas loceklis vēlas ko teikt. Jā, paldies. Saku paldies arī Davidam par to, ka viņš priekšzīmīgi vadīja mūsu delegāciju. Tas bija ļoti interesants brauciens šī, šī, šis pasaules nostūris ir nu, tiešām tāds stimulējošs, eh, jo šim reģionam ir eh, vairākas eh, tādas privileģētas attiecības. Viņi, protams, ar cerībām raugās uz ASV. Nu, tad, tad viņiem ir, ir, ir zināma saistība ar um, Dienvidu Ameriku kā tādu, un tad vēl ir Eiropa, kas ir geogrāfiski tālu, bet ar uh, ko uh, šo reģionu vieno vēsturiskas un kultūras saites. Un tas. Un šī, biz, par, par biznesu viņi vairāk labprātāk runā ar amerikāņiem, bet ja runājam par vēsturi, kultūru, turismu, nu tad tie nu reiz ir jautājumi, kurus uh, droši vien vislabāk risināt mūsu attiecību kontekstā. Uh, Karību reģions ļoti lepojas ar savu kultūru produkciju, viņiem ir sava unikāla identitāte, viņiem ir kaut kas tāds, ko pārdot pasaulē. Un tieši tāpēc ir būtiski runāt par vīzu jautājumu. Viņiem tas ir izšķirīgi nozīmīgs. Viņi to atkal un atkal uzsver. Un es domāju, ka šeit mums vienkārši nav taisnība. Uh, Trindāda un Tobago nerada nekādus migrācijas riskus, vismaz nevērā ņemamus, un uh, tā ir eh, vistīrākā veida diskriminācija pret šo konkrēto valsti. Paldies! Mm, šāds jautājums. Kā jūs vērtējāt eh, karību parlamentāriešu entuziasma līmeni, David? Jā, ļoti labs jautājums. Jo šis eh, parlamentu, parlamentu fórums ir domāts kā uh, tikšanās parlaments pret parlamentu. Uh, Šī tikšanās bija rīkot ļoti augstā līmenī, bet eh, tur eh, klāt bija arī tirzniecības ministri, zinoši ļaudis, bet doma jau bija tāda, ka tie, kas parasti parlamentārieši, eh, un pārunā parlamentāras lietas. Tā kā ir skaidrs, ka viņa reģiona valdībām ir liela interese par, par šādiem uh, Eh, šāda veida sanāksmēm. Eh, bet, nu, tā kā nevar īsti apgalvot, ka tur bija tikai un vienīgi parlamentārieši. Nē, nu, ir labi, ka parla starp parlamentu komitejas uh, ir lietas kursā, uh, seko notikuma attīstībai um, un šādu tirzniecības nolīgumu mm, progresam. 26. punkts uh, trialogs, uh, sarunu turpināšana, referents Eh, ir mūsu vidū. Es pats esmu piedalījies eh, šajās sarunās līdzinājos raundos, un jautājums ir šāds. Kāda, kāda ir jaunākie pavērsieni? Eh, MFA, kā arī makrofinansiāls atbalsts Gruzijai, tie abi ir saistīti jautājumi un mēs esam burtiski soli no vienošanās ar padomu par abiem šiem jautājumiem. Komisija ir atsaukusi savu iniciatīvu, pamatregulu, tātad, ko tā piedāvāja, bet tik un tā abi līdzlikumdevēji, mēs un padome, esam vienojušies par tādu kā virtuālu vienošanos Un doma ir tāda, kā to varētu pievienot eh, vienotai deklarācijai eh, par Gruzijas eh, lietu. Tā kā, nu, šāds lūk plāniņš, kopīga deklarācija, kurai tiks pievienots pilns vienošanās teksts, tātad mūsu un padomus vienošanās teksts ko mēs, eh, diemžēl, nevaram pārvērst par eh, regulu tikai tāpēc, ka komisija savu priekšlikumu ir atsaukusi. Varbūt, ka jau šovakar pēc pusstundas eh, notiks trialogs ar padomi un iespējams tiks panākta vienošanās. Tā noteikti ir ļoti gaidīta, jo Gruzija bija tas jautājums, kas uh, Um, vilkās un vilkās uh, bez uh, konkrēta atrisinājuma. Par omnibusu numur viens un numur divi. Ievērojams progress uh, tika panākts īrijas prezidentūras laikā, izpildot lielu daļu no mūsu prasībām. Ierunājam par tirzniecības omnibusu, mūsu referents par otro omnibusu Vaišfrīds sagaida ēnu referentu viedokļus, lai varētu vēstīt padomēji, parlaments piekrīt vai nepiekrīt. Visticamāk, mūsu referentu grupa teiks padomēji jā, tomēr, runājot par omnibus numur viens, referente. Uh, dod ziņu, ka rezultāts vēl nav panākts, jo padomas piedāvājums eh, joprojām vēl nav kopumā tāds apmierinošs. Kaut arī viņi ir būtiski piekāpušies un pagājuši mums pretī. Abi omnibus ir cieši sasaistīti, tā kā vienoties ir iespējams eh, tikai un vienīgi par abiem, nevis par katru atsevišķi Tā kā runājot par omnibusu divi, ir labs progress, bet uh, ar omnibusu numur viens šeit vēl nav tādas skaidrības. Mans viedoklis, vismaz cik tā to ļauj spriest uh, mana pieredze, uh, ir tāda, ka vienošanās tiks panākta vēl īrijas prezidentūras laikā, kas, nu tā teikt, visam šim procesam tādu jaunu dzirksti piešķīla un jau varbūt eh, tuvāko nedēļu laikā tātad būs rezultāts. Tā kā tās ir cerīgas ziņas. Vai būtu kādi jautājumi? Jā, pavisam sīks jautājums. Man patiešām iepriecina progress pie Omnibus 2. Vai mēs varētu to pabeigt tīri prezentūras laikā, vai tas ir pārāk daudz prasīts? Nu, skatīsimies, ko laiks rādīs, bet esmu visnotaļ pārliecināts, ka vēlos arī norādīt, ka tas ir ļoti būtiski. Pirmo reizi šajā sasaukumā komisija atsauc pašiniciatīvu, tāpēc, ka tai nepatīk veids, kā abi likumdevēji uh, nonāk pie vienošanās. Neskatoties uz šo atsaukumu, abi likumdevēji ir nolēmuši virzīties uz priekšu un ir nonākuši pie vienošanās. Protams, viņi to nevar ielikt regulā, bet pirmo reizi viņi ir nākuši klajā ar šādu kopēju deklarāciju. Uh, kas tā kā aizstāja regulu. Šeit eh, nav nekādu pantu, tā nav regulas izskata, bet visas apņemšanās tur ir iekļautas. Un tas nozīmē, ka nākotnē visas makrofinanciālās palīdzības lietas tiks skatītas ļoti ātri. Uh, Tas nozīmē, ka mēs esam panākuši ļoti pozitīvu iznākumu Eiropas Savienībai un arī tām valstīm, kurām mēs vēlamies sniegt palīdzību. Es domāju, ka tas ir tāds oriģināls risinājums, bet juridiskiem dienestiem nebija nekādu iebildumu. Kā tas tiek risināts? Un es domāju, ka pat šovakar mēs jau varētu panākt oficiālu vienošanos. Tas arī viss. Vai mums ir vēl kas runājums? Ak jā, par grupas aktivitātēm. Vai ir kāds atbildīgais? Jā, lūdzu, Bent. Kolumbija un Peru. Our own official papers, instead of Colombia, you have Colombia with a new. Colombia is the federal district in the United States. <laughs> Jā, Kolumbija. Tātad Kolumbija valsts, nevis Kolumbija Amerikas Savienoto valstu štats. Nu, vāc, vāciski mēs uh, uzsveram uh, ūburtu Kolumbija. Monitoringa grupa ir tikusies, un mēs nolēmām, ka pirmo reizi arī pēc tirzniecības nolīkuma noslēgšanas mēs vēlamies piedalīties arī īstenošanā. Tātad šeit ir runa par Kolumbijas un Peru ceļu karšu gatavošanu. Uh, Tagad eh, ik pēc diviem mēnešiem ir paredzētas eh, tikšanās, arī abi vēstnieki tiks iesaistīti, Peru un Kolumbijas vēstnieki tiks iesaistīti arī Eiropas komisija, kas ir apņēmusies piedalīties šajā procesā. Kā jau tika noteikts Eiropas parlamenta rezolūcijā, mēs vēlamies vienu gadu pēc eh, nolīguma stāšanās spēkā uh, veidot, eh, norganizēt semināru ar Kolumbijas un Peru partneriem, jo īpaši iesaistot eh, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus, lai redzētu, cik tālu ir no, nonākusi īstenošana. Tas arī viss. Paldies! Eh, Dienvidkaukās nav neviena pārstāvja. Vietnama? Nav. Indija? Marija, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Šī ir bijusi patiešām gara un grūta diena, tāpēc centīšos izteikties īsi. Situācija ir tāda, ka sarunas ar Indiju ir ļoti komplicētas. Mēs esam piedalījušies monitoringa grupas sanāksmēs, tādas ir notikušas jau vairākas. Mums ir arī ļoti ciešas attiecības ar sarunu uh, grupu komisijā. Ir bijušas arī oficiālas tikšanās eh, ar vēstnieku un bija arī vizītes uz Delī un Kalkutu. Pašreizējā situācija ir neskaidra. Ne visi uzskata, ka mēs varēsim kaut ko panākt eh, jūlijā un septembrī. 2014. gada aprīlī notiks vēlēšanas, un tas ir ļoti būtiski. Tāpat arī situācija Indijas valdībā ir ļoti nestabila. Šeit ir runa par ļoti svarīgiem politiskiem jautājumiem. Indijas parlaments nespēja pieņemt eh, vajadzīgos tiesību aktus, jo īpaši apdrošināšanas un valsts iepirkuma jomā. Tas notika tāpēc, ka viss šis process tagad ir paralizēts un līdz ar to arī nekādus lēmumus nevarēja pieņemt. Kā jau jūs zināt, valdība arī cieš no korupcijas skandāliem, un uh, pašlaik tā ir ļoti vāja. Jūnijā vai varbūt jūlija vidū mēs uh, varbūt uh, redzēsim jaunu iespēju sarunu pabeigšanai. Iespējams, ka parādīsies arī vairāki steidzami jautājumi, kurus vajadzēs atrisināt pirms oficiāls parakstīšanas. Ir vajadzīgi tiesību akti vairākās jomās, bet mēs nedomājam, ka pašreizējā parlamentā vēl ir atlicis pietiekami daudz laika, lai to panāktu. Iespējams, varētu ieviest arī vairākus nosacījumus. Tas nozīmē, ka mums būs nolīkumi, bet mēs nevarēsim pieņemt lēmumus. Parlamentam ir jāpieņem lēmumi. Tas nozīmē, ka mums būs jāgaida jauns sasaukums, lai mēs varētu nodrošināt šī jaunā līguma noslēgšanu. Tāda ir viena no iespējām, bet ir arī vairāki citi jautājumi, kas nav atrisināti. Viens no tiem attiecas uz automobīļu industriju, uz automašīnām, uz rezervas daļām, tāpat arī vīna un alkoholisko dzērienu nozare. Attiecībā uz automašīnām vēl ar vienu ir daudz darāmā. Un ja mēs nesaņemsim saprātīgu priekšlikumu no Indijas puses, tad būs ļoti grūti virzīt šo jautājumu uz priekšu. Vēlējos tikai teikt, ka iespējams mums būs jāgaida līdz um, nākamajai iespējai, kas varētu parādīties jūnija beigās vai arī jūlijā. Ja nepanāksim progresu līdz tam brīdim, tad iespējams, ka nevarēsim nodrošināt parakstīšanu šī sasaukuma laikā. Monitoringa grupā mēs runājām arī par citām iespējām, atkarībā no tā, kādas būs sarunas. Tas nozīmē, ka mēs varētu iesniegt rezolūciju, bet atkal mums šeit ir jāgaida līdz jūlija vidum, lai mēs redzētu, kāda būs jaunākā informācija, un tad arī mēs varēsim pieņemt lēmumu. Patiešām žēl, esam ļoti daudz darba ieguldījuši, un ir uh, žēl, ka mums tagad ir jāapstājas un jāgaida līdz jaunam parlamentam un jaunai valdībai Indijā. Tas nozīmētu arī, ka komisija jau būs jauna. Mums vajadzēs sākt no sākuma, no pilnīgas nulles. Bet, nu, ir jāskatās, kas notiks tālāk. Varbūt būtu labi pieņemt rezolūciju, kur varētu teikt, ka jā, pavisam drīz būs vēlēšanas, bet no Eiropas Savienības puses mēs esam apņēmušies diskutēt par jaunu nolīkumu. Nākamais. Merkosur. Josefa. Paldies, priekšādātāji! Pavisam īsi. Mums nav vairs daudz laika. Es pati esmu referente, mēs devāmies delegācijas braucienā uz Merkosūru sanāksmi, un mēs um, redzējām arī, kādas ir iespējas un kāda ir sasniegumi. Apmeklējām Urugvaju un Argentīnu. Vispirms par Urugvaju. Urugvajā bijām ļoti aktīvi, jo Urugvajai ir ļoti plašas, mm, ļoti, ļoti lielas intereses. Tā bija pēdējā iespēja tikties pirms um, iespējams nolīguma parakstīšanas. Urugvajieši uzskata, ka pastāv iespējas vest sarunas, arī uzņēmējiem ir ļoti liela interese par šo nolīgumu. Vēl ar vienu runāju par Urugvaju. Gan tirzniecības kamera, gan vēstnieks, gan arī pilsoniskā sabiedrība, tāpat arī arotbiedrības, arī preses pārstāvji visi izrādīja ļoti lielu interesi par uh, nolīgumu veiksmīgu noslēgšanu. Prezidents un arī prezidenta vietnieks izteicās. Viņi ir tādi kā starpnieki, ja runa par varas sadalījumu pasaulē, līdz ar to sadarbībai ļoti, jābūt ļoti ciešai. Prezidents, protams, ir oriģināla personība. Viņš mums sniedz tādas kā eh, papildstundas filozofijā, bet jebkurā gadījumā galvenais signāls bija tāds, ka nolīgums ir vajadzīgs. Un viņš arī teica, ka, nu, ja mēs to nedarīsim, tad viņš sameklēs kādu citu. Un, protams, ka e, šī pieeja varbūt ir tāda mm, neparasta, bet jebkurā gadījumā var teikt, ka Urugvajieši uzskata, ka saistība ar Merkusuru ir ļoti būtiska. Te nav runa tikai par tīrzniecību. Tāpat arī ir jāpiemina demokrātiski procesi. Argentīnā situācija bija pavisam savādāka. Argentīna tradicionāli ir uh, tāda lēna un uh, atturīga zeme, tas pats attiecas arī uz uh, viņu attieksmi pret nolīkumu. Ja ir runa par uh, pilsonisko sabiedrību, tad, protams, var, var redzēt interesi. Viņus uztrauc arī krīze Eiropā, tāpēc, ka pa, arī pašā Argentīnā valda krīze, arī arotbiedrības ir ieinteresētas. Bet uh, jāatcerās, ka galvenokārt eh, tiek izrādīta vēlme panākt progresu pie tirzniecības nolīguma. Eh, Kirchneris kundze mēs nesatikām, tas varbūt eh, nebija tik veiksmīgi, bet mēs tikāmies ar ārlietu ministru, un šeit parādījās divi jautājumi. Pirmkārtām, nolīgums ar Merkusuru vēl nav noslēgts, bet, ja runa par klusā okeāna valstīm, tad Mēs jau redzējām, ka tāpat kā attiecībā uz Kolumbiju un Peru, attīstība ir notikusi ļoti tālu, un šeit parādās arī tādi politiskie un ideoloģiskie komponenti, tāpat kā Argentīnā. Arī nolīgums ar ASV tiek pieminēts, un mēs jutām tādu kā nepiekāpšanos no argentīniešu puses. Viņi uzsver, ka nolīgumam ir jābūt līdzsvarotam, ka šeit ir eh, jāskatā ļoti svarīgi jautājumi, piemēram, vispārīgā preferenču sistēma un arī ģenētiski modificēti organismi. Viņi jautāja, ko dara eiropieši. Arī ASV šis temats ir ļoti būtisks. Nu, pēc šī brauciena es sapratu, ka situācija ir mainījusies. Viņi vēlas nolīgumu ar Eiropas Savienību, Pēc gada beigām ir uh, gaidāms izvērtējums par progresu, un viņi patiešām augstu mūs vērtē kā tirdzniecības partneri. Bet no nu, jebkurā gadījumā viņi gaida no mums, mūsu puses signālu. Brazīlija. Brazīlija ir līdere šajā blokā, un arī viņi paraksta vienpusējus nolīgumus ar Argentīnu, ar Urugvaju un tā tālāk. Te ir ļoti daudz dažādu aktivitāšu. Helmuts Šolts. Thank you. I uh, can make it very short. Group meetings, next monitoring group meeting on. Tātad nākamā uzraudzības uh, grupas sēde notiks 6. jūnijā un uh, tad mēs runāsim par patreizējos tirniecības konflikts starp Eiropas Savienību un Ķīnu. Tad analizēsim šo situāciju. Un uh, es gribētu izmantot šo iespēju uzaicināt visus komitejas locekļus un īpaši koordinātors piedalīties šajā viedokļa apmaiņā. Paldies! Paldies! dažādi jautājumi nav, tad nākamā sanāksme 17. jūnijā. Puses trijos pēcpusdienā. Lielas paldies! Okay. okay, I'll be there.